Dargie kolēģi, esiet sveicināti budžeta komitejas kārtējā sanāksmē. Vēlos no sirds sveikt eh, mūsu īpašos viesus, eh, vice priekšsēdētāju. Paldies, ka atnācāt, lai spriest par Eiropas parlamentā budžeta projektu 16. gadam. Jūs bijāt mūsu vidū jau pirms divām nedēļām. Vēlis kungs, un e, spriedām par to, kādas varētu būt e, jau sākotnējās parlamenta budžeta aprises 16 gadam. Kolēģi, tāpat arī nesen uzzinājām par kādu mūsu sena kolēģa aiziešanu mūžībā, e, Žoržos Stavrokakis no SND grupas. Viņš bija referents 13. un 14. gadā regulas izstrādes gaitā, tātad regula par solidaritātes fondu. Uh, Eh, viņš atbildēja par budžeta lietām, par sadarbību ar eh, reģionu komiteju un bija ļoti, tātad ļoti aktīvs, darbīgs kolēģis, kura eh, pāraudzībā regulas teksts piedzīvoja būtiskas pārmaiņas, mm, un mēs esam nosūtījuši viņa tuviniekiem un ģimenei visdziļākos līdzjūtības apliecinājumus. Nu, lūk, tāpat arī atgādinu, ka 31. martā eh, mums ir plānots seminārs, kurš sāksies eh, agri no rīta un beigsies vēlā pēcpusdienā. Mm, un ļoti būtiski ir eh, tātad šeit strādāt tā kritiski, objektīvi, ievērot darba metodi uzdot jautājumus par eh, tiem izdevumiem, kuriem mēs grasāmies dot savu piekrišanu. Mums ir jāraugās, lai ikvienam santīnam, kas tiek iztērēts, būtu pievienota Eiropas līmeņa vērtība, citādāk eh, šādi izdevumi, šāds budžets nav atbalstāms. Mums priekšā ir uzdevumi, eh, sarežģīti uzdevumi, un bieži vien mēs vienkārši noskatāmies, kā rodas eh, tāda, tāda būtiska aizkavēšanās eh, šajā budžeta apstiprināšanas eh, un apgūšanas procesā. Šie mm, globalizācijas pielāgošanās fonda līdzekļi ļoti lēni un aizkavēti nonāk pie saņēmējiem, un tā tas nedrīkst turpināties. Es vēlētos arī atgādināt, ka tātad šeit mums ir jābūt īpaši modriem Eh, par šīs dienas darba kārtību runājot, to esat saņēmuši, iebildumus eh, nesam dzirdējuši nekādus no jūsu puses. Eh, tāpat arī esam aicināti apstiprināt 28. februāra darba kārtības protokolu, vai ir kādi iebildumi par iepriekšējā sanāksmes protokolu tādu nav, līdz ar to tas tiek apstiprināts un varam ķerties pie mūsu darba kārtības viedokļu apmaiņu par eh, Eiropas parlamenta 2016. gada budžeta uh, projektu. Vārds Žerāram Deprē, mūsu referentam. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji kungs! Eh, vēlos tik tiešām jūs uzrunāt, jo ir būtiski nevilcināties, virzīties uz priekšu šajos darbos. Parlamentam jau pavisam drīz būs jāsaka savs galvārds eh, pār 16. gada budžeta projektu, tātad aprīļa nogalē. Eh, laika nav daudz, kā paši saprotat. Un vēlos kolēģiem atgādināt, ka mums šeit eh, komitejā ir tātad jā, pašiem jāvienojas par savu pozīciju un pēc tam jāuzsā, jāsāk gatavoties sarunām ar biroju, jo 17. gada budžets Eh, tiks apstiprināts eh, vienojoties budžeta komitejai un, pār, un tātad birojam. Eh, šeit ir abām pusēm jābūt gatavam pozīcijām un tad jāmēģina rast kopsaucēji. Mums šeit ir tad jāiezīmē savas līnijas, savas pozīcijas, kuras tad varēsim piedāvāt biroja delegācijai. Nu, lūk, pavisam īsi Eh, esmu tātad sagatavojis darba dokumentu, kuru ceru jūs esat rūpīgi izlasījuši, un nevienu nepārsteigs tas, kas ir šai manā eh, dokumentā. Eh, tātad ir apsvērama daļa, kur atgādina tātad to, ka ne tikai vispārīgas dabas apsvērumi ir viens konkrēts, ļoti nozīmīgs E, tātad budžeta līdzekļa šo te piešķiršana, izlietojums ir, e, tātad e, tam ir jābūt atbilstoši reālām vajadzībām, atbilstoši parlamenta būtībai, uzdevumiem, proti kā līdz likumdevējai iestādēji, kas arī tātad ar savus līdzekļus apsaimnieko un izlieto atbildīgi tas viens, otrs šī brīža budžeta apstākļos kontekstā ir eh, tātad vairākas valsts, kas ir ļoti neapskaužamā finanšu situācijā, Eiropas dienvidu valstis, ehm, un to ņemot vērā, parlamentam ir attiecīgi jārīkojas un jābūt priekšzīmīgam savu, savu līdzekļu apguvē, izlietojumā, lai pār mūsu tēriņiem neklātos ne, ne kripata šaubu vai aizdomā ēnas par kaut kādu šķiešanos vai, vai e, negodprātu vai kaut kādu oportunistisku savu kaut kādu mīļo projektu bidīšanu. Un mm, vēlētos kolēģiem arī atgādināt, ka izdevumu daļā ir tādas pozīcijas, kuras, eh, diemžēl, nav saspiežamas, nav nekādā ziņā mazināmas. Tas ir, piemēram, jautājums par parlamentu personālu, par mm, tātad darbiniekiem. Tas ir noteikts eh, statūtos, eh, kas tikko te apstiprinājuši dalību valstis. Un pat, ja mums tur kaut kas nepatīk, mm, tur, tur neko nevar darīt, ir tātad no, atrunāti šie indeksācijas likmes, uh, Eh, kopienu tiesa par to jau ir izteikusies un tātad darbinieku statūtos ir paredzēta tāda periodiska, regulāra, eh, tātad atsevišķu lielumu eh, indeksācija, pārreikināšana un tā savā darba dokumentā par to tātad izsakos. Vienkārši vēlējos par to atgādināt jums tikai tātad mans priekšlikums, kuru ceru atbalstīsiet, budžet, parlamentu budžeta pieaugums 16. gadā. Tas, tas būtu jāsaklabā pie 20% atzīmes no kopējiem ES administratīvajiem izdevumiem. Tas ir tas virs uzdevums. Tas nav nesasniedzami, jāteica Ehm, un, un tas nav tas nesasniedzamākais no šiem diviem mērķiem, kurus nu pat minēju. Tātad 20% no kopējumēs administratīviem izdevumiem. Otram kārtām par jau kādu budžeta izdevumu pozīciju ehm, pieaugumu salīdzinot 16. ar 15. gadu. Šeit esmu noformulējis priekšlikumu, ehm, kas ceru arī jūsu ieskatā būs līdzsvarots, sabalansēts un jau kādu pieaugumu, kas ir 16. gadu budžetā, um, ir saprotami un, un loģiski. Uh, pirmkārtām uh, pamatot ar to, ka pieaug mūsu tekošo izdevumi, uh, uzturēšanas personāla izmaksas, mūsu ceļošanas izmaksas, visas šīs te um, saimnieciskās izmaksas. Tā šeit tātad pieaugums jāsaglabā zem 2% atzīmes. Un, ja kāds tātad pārsnieg, pārsniedzot uh, šo līmeni, tad būtu paredzēta tāda ārkārtas uh, dotācija. Mm, ja, teiksim, ir nepieciešami kādi ārkārtas risinājumi vai, vai izdevumi rodas vai ēku drošība, telpu drošība ir jāgarantē. Um, jo ar, ar, ar, ar drošību mēs, uz drošības ēķinu mēs šeit nevaram atļauties taupīt. Um, ir apstākļi mainījušies un šeit ir nepieciešami risinājumi. Uh, Eh, steidzami, tāpat arī kiberdrošības jomā ir nepieciešami ārkārtas eh, risinājumi, lai nodrošinātu mūsu IT sistēmu, eh, kurai ir jātop, kuru ir būtiski jāspēcina, jānodrošina, tāpēc šeit pieaugums izdevumu mm, pusē ir pamatots un nepieciešams. Bet visādi citādi tā tad šie 2%, ko nevajadzētu pārsniegt, un dotā, ārkārtas dotācija šiem konkrētajiem mērķiem. Uh, un uh, birojs ceru būs uh, līdzīgās domās, esmu pausu galam dzirdējis, par ko viņi tur spriež, viņi iespējams uh, prasīs, lai šai, šai ārkārtas dotācijā piešķīrumā tiktu tātad jau prognozēti kaut kādi ap, aptuvenie izdevumi par konkrētām ēkām. Šo es roku liekot uz sirds nevaru te neko prognozēt, Nevaru prognozēt, kādi tēriņi varētu šai ziņā skaitīties eh, attaisnojami, kādi pārmērīgi, kur tad ir šī robeža, un te ar biroju tad mums vēl būs jādiskutē. Nu, lūk, esmu ieskicējis šo te vispārējo situāciju, bet, nu, par pāris specifiskākiem jautājumiem. Pirmkārt, prioritāte tieši parlamentārajam darbam, procesam. Šeit tiek piedāvāts um, celt mūsu administratīvās spējas tieši parla Eh, īpašās parlamenta komitejas administratīvo spēju, eh, tātad, kam ir šī pāraudzības funkcija. Kā rezultātā tātad eh, eventuāli uzlabotos arī mm, visa parlamenta kā līdzlikuma devēja um, ehm, darba kvalitāte. No š... Šeit mums ar biroju ir atšķirīgi, nedaudz atšķirīgi viedokļi. Pirmkārtām ir jāskatās, eh, ko tur ir iespējams pārkārtot šī te, šīs te komitejas darbā, nevis vienkārši sviest naudu tam, šim jautājumam virsū cerībā, ka kaut kas izdosies. Otram kārtām runājot par tieši parlamentāro darba procesa spēcināšanu, eh, neapšaubāmi eh, nonākam pie tiem lielajiem smagajiem jautājumiem, kā, kas ir mūsu darbā eh, sekretariāta šī, šī te kompensācijas, eh, tas ir tas smagais jautājums. Eh, Tātad akreditēto asistentu apmaksa to starp, un šeit ir trīs tādi āķīgi aspekti. Ģenerāla sekretārs ir nācis klajā ar savu priekšlikumu, es domāju, mums nāktos to atbalstīt tātad eh, šis te jēdziens indemnitī, indemnitē, eh, tas ir ļoti tāds nekonkrēts, nav skaidrs, ko tas nozīmē. Eh, nav skaidrs, kāds liktenis sagaida mūsu asistentus, kas notiek ar šīm, šiem līdzekļiem, ja tie netiek pilnībā apgūti, kur, kur šis atlikums, pārpalikums tiek pārskaitīts. Um, Mm, vai ir jāskatās, vai ir pietiekams, adekvāts eh, šis eh, asistentu korpus. Eh, un tāpēc arī šeit ir jā, jālieto skaidra valoda, indemnitī, indemnitē man šķiet nepietiekami precīzi, apz, precīzi apzīmējums. Un tad vēl jāatzīmē, ka ir dažas politiskās mm, grupas, uh, kas eh, prasa vairāk līdzekļu tieši personāla izdevumiem. Eh, ku, bet, bet ir arī opozīcija, kas ir diametrāli pretējās pozīcijās, un vienprātības citiem vārdiem sakot nav. Vēl viens tāds eh, delikāts moments, kā atrast līdzsvaru starp akreditētajiem asistentiem un vietējiem asistentiem kādu režīmu, tad kāds režīms, finanšu režīms šeit būtu tas visadekvātākais. Mūsu pozīcija ir izklāstīta 14. punktā manā dokumentā, un tur mēs vēršamies pie sekretariāta ar lūgumu nāk klajā ar priekšlikumu iesniegšanai birojā pēc iespējas ātrāk, jo tas, tā, tā, tas gal galā ir biroja pienākums, ka mēs ar nepacietību gaidām šādu atzinumu un eh, ceram, ka tas eh, pēc iespējas ātrāk stāsies spēkā un sāks darboties pilnīgi noteikti 16. gadā. Budžeta process, eh, budžeta apstiprināšana ir pavēr mums iespējas vienam otru sastarpēji pamodināt uz, uz, uz konstruktīvāku, pamatotāku tādu darbību un saimniekošanas veidu. Uh, ievērojot mūsu pašu izvirzītos principus. Tā par uh, drošību jau izteicos, tikos ar uh, vicepriekšsēdētāju budžeta jautājumos, ar ģenerālsekretāru, ar ēnu referentu un uh, ģenerālsekretārs. Mm, ģenerālsekretāram nāktos mūsu priekšā nākt ar tādu plašu skatījumu, uh, par to, kāda ir situācija, kas ir jāmaina, kas ir jāuzlabo fiziskās drošības, kiberdrošības jomā, kādi, kādi pasākumi būtu prioritāri, lai kā ēku drošība, tā kiberdrošība, um, tātad pamatoti mm, saņemtu šos nepieciešamos līdzekļus, nepieciešamo darbu veikšanai, nodrošināšanai. Tad vēl, ko vēlētos piebilst Birojs nāks klajā ar, ar savām tādām pretprasībām. Viņi tātad jau prasa, lai mēs e, ieskicētu jau aptuvenās šīs tēku un, un kiberdrošības izmaksas. E, bet mums ir nepieciešama skaidra vidēja termiņa tāda stratēģija, tāds redzējums, un tad jau var nu, izējot no šiem apsvērumiem kaut ko šeit aplēst. Un Lūk, ģenerāla sekretāra kungs ar, ar, ar šādu lūgumu vēršos pie jums, cerībā sagaidīt šādu pārskatu, um, kurā jūs vēstītu par to, kāda ir jūsu, tā teikt, politika, šī koncepcija ēku drošības un kiberdrošības lietās. Tas, es labi apzinos, ka tas nebūtu nav vieg, vienkāršs jautājums, bet no nu, atsevišķas ēkās ir būtiski nepieciešams pārmaiņas Luksemburgā. Un par ziņojumu runājot, būtu labi, ja mums būtu arī skai, tāds skaidrs eh, plašai sabiedrībai paredzēts tāds pārskats par iepriekšējā tātad. Uh, vēlēšanu kampaņā izlie, ra, radīta tātad izdevumiem. Um, un ir būtiski tātad informēt uh, sabiedrību, mūsu pilsoņus par uh, mūsu izdevumiem pirmsvēlēšanu laikā. Un plenārsesijas laikā Strasbūrā uh, tātad vērsīsimies. Uh, Ehm, tātad aktualizēsim šos te jautājumus eh, tieši domājot par mūsu, to, kā mēs izskatāmies sabiedrības acīs, cik godprātīgi un, un, un cik atklāti eh, savās naudas, eh, naudas lietās. Un visbeidzot par, par darbiniekiem, par personālu, tātad apliecina, ka izņemot atsevišķas politiskās grupas, Tā tad ir eh, paredzēts 5% eh, samazinājums mūsu tātad eh, personāla korpusā un 57 jau, jau, jau tātad āmati pozīcijas jau ir, ir noņemti, samazināti aizdītajā laikā. Mm, un tam ir jāturpinās, bet pamatoti. Uh, Uh, neapdraudot uh, mūsu tātad, drošības līmeni. Pieņemam zināšanai arī uh, komitejas, parlamentārās administratīvās komitejas, tātad situācija, kur ir nepieciešami, nepieciešami tātad konkrēti cipari, konkrētas aplēses, un ir jābūt uh, tādam izvērtējumam par, par kaut kādu iekšēju, varbūt tur eh, budžeta pozīciju pār, pārbīdi, pārvirzi um, atbilstoši jaunākajiem apstākļiem. Nu, lūk, tā tik tā līdzsumā par ziņojumu, kuru piedāvāju jūsu vērtējumam. Paldies! Teicos Žerāram Deprē par, par uh, pārskatu par mūsu budžeta pamatnostādēm un par to, kādā ietvarā viņš vēlas eh, šīs nostādnes skatīt. Un pirms es dodu vārdu kolēģiem, es aicinu viceprezidents Sasoni un Vīlandu eh, izteikties, ja viņi vēlas par šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos uh, pateikties par labo sadarbību ģenerālsekretariātam, ģenerālsekretāram un referentam. Mēs jau redzam tagad uh, budžeta pamatnostādnes iezīmētas, lai uh, mūsu iestāde varētu atbilstoši strādāt. Kā Žerārs Deprē norādīja, uh, palielinājums uh, budžetā par diviem procentiem ir paredzēts, tāpat ir paredzētas arī rezerve neparedz paredzētiem izdevumiem, proti drošībai. Mums ir 28 ēkas, un tās visas ir jāapsargā, lai izvairītos no parlamenta militarizācijas, ir jāveic struktūrāli pasākumi, un tie arī maksā naudu un tiem ir nepieciešami resursi. Un tas arī teikts ir 16. un 17. ziņojuma punktā, kur ir runa par drošību. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir kiberdrošība un 18. punktā par kiberdrošību ir apskatīti svarīgākie jautājumi šajā kontekstā. Tāpat referents pareizi norāda, ka mums ir jāraugās uz to, lai parlaments spētu pildīt savu galveno uzdevumu, proti likumdošanas darbu īstenot un kontrolēt uh, deleģēto aktu pieņemšanu. Tas ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem un tādēļ ir jāparedz nepieciešamais uh, finansējums, lai varētu iztenot koplēmumu procedūru. Ir parlamenta komitejas, kurām būs jāizvērtē 400 deleģēto aktu, un mums ir jāspēj nodrošināt šādu pienākumu veikšana. Un es domāju, ka ieprog... paredzētie resursi nodrošinās uh, šādas, uh, šādu darbu. Tāpat maksimālais līdzekļu apjoms arī ir jāņem vērā. Pēdējā sasaukumā parlamentā tika pārskatītas uh, prioritātes 0,5% uh, šāda rezerve ir paredzēta salīdzinot divu gadu budžetus. Un tas nozīmē 15,4 miljoni, uh, kas ir procentu maksājumi par kad uh, ēku banku projektu Luksemburgā. Ja šie procenti nebūtu jāmaksā, tas būtu liels līdzekļu ietaupījums. Un kā deprēkungs norādīja, ir paredzēts uh, no 2014. līdz 2020. gadam par 5% samazināt darbinieku skaitu. Un 2016. gadā tas nozīmē, ka tiks likvidēti 57 amati, tāpat eh, sekretariāta izdevumi. Par šiem jautājumiem mēs eh, šeit eh, jau esam daudz diskutējuši. Tas tā nav piemaksa deputātiem. Šie, šo līdzekļu izmantojumu sabiedrība nevienmēr labi saprot, jo šie līdzekļi ir paredzēti, lai nodrošinātu deputātu darbu parlamentā, un tas nav nekāds pabalsts. Šī nauda ir paredzēta, lai varētu noslēgt līgumus ar darbiniekiem un asistentiem. Un šo jautājumu izvērtē visas politiskās grupas. Tāpat ir jādomā par to, kāda politiska ietekme būs uh, pieņemtajiem lēmumiem šajā jautājumā. Vēl nav pilnīgas vienprātības starp dažādām grupām. Viena lieta ir ekonomiskie jautājumi, bet uh, politiskām grupām ir jāpauž politiskā griba. Svarīgs jautājums arī ir par vietējiem asistentiem, jo par, uh, šobrīd ir ne, nepieļaujama situācija. Atsevišķiem deputātiem vēlēšana apgabalos ir desmitiem asistentu un palīgu, un tai pašā laikā varbūt nav neviena asistenta ne Briselē, ne Strasbūrā. Un tādēļ ir nepieciešams uh, pārskatīt nodaļu par deputātu asistentu darbu. Līgumi uh, ir jāslēdz tā, lai e, respektētu strādājošo tiesības un e, Tāpat e, šo cilvēku darbam ir jābūt saistītam ar deputātu pienākumu pildīšanu. ir jārod risinājums, lai saskaņotu to, kā darbojas reģistrēti asistenti un vietēji asistenti, kā to norādīja deprēkungs. Tas ir praktiski viss, ko vēlējos teikt. Vienīgi varētu piebilst, ka šobrīd ir tāda uh, tāda budžeta sezona. Šis ir tas brīdis, kad mēs sagatavojam priekšlikumus, ga, uzrunājot gan parlamentu, gan arī vēršoties pie sabiedriskās domas. Un mums ir jālūkojas uz to, lai uh, politiskā mašinērija darbotos. Ähm, Ilanda kungs, paldies priekšsēdētāji. Es varētu pievienoties Solī kunga teiktajam, kad viņš uh, pateicās referentam. Un šeit uh, būtu jānodala divas uh, lietas. Tātad. Tā paša, eh, parastais darbs un īpaši izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies. Tā tad mums ir arī tagad um, papildu sloks un konkrēti runājot par drošību un tas tiešām ir uh, ievērojams izaicinājums, ar ko mums jātiek galā. Un tādēļ es uh, vēlētos, lai uh, tiktu domāts par drošību un vēl atsevišķi, kā šeit ir nodalīta 18. punktā, kiberdrošība. Uh, Es domāju, ka ir vērts domāt par um, drošības jautājumiem. Un uh, līdz uh, Uh, ir jārunā gan par uh, virtuālo, gan uh, fizisko drošību un ir nepieciešamas atbilstošas investīcijas arī in, informācijas tehnoloģiju modē. Tā, tas attiec, tas skar arī personālu, mēs esam veikuši internalizāciju, tagad mums ir jāpieņem svarīgi lēmumi Eh, ir izsludināts eh, dzeltenais eh, drošības režīms līdz turpmākam lēmumam, un mums tagad ir jā, jāizšķiras, vai mēs vēlamies redzēt šeit policistus ēkās, uniformās vai nebruņotus vai nebru, neapbruņotus. Uh, Tātad šie personāla jautājumi ir būtiski. Ja es salīdzinu situāciju ar Vācijas bundestāgu, tad šeit struktūras ir atšķirīgas. Un es domāju, ka mums ir nepieciešams arī ārējās konsultācijas, jo mēs nevaram vieni paši šādus risinājumus uh, izstrast, izstrādāt un uh, pilnībā apzināt uh, reālo situāciju. Tātad runājot par 2016. gadu, mums būs uh, jārisina ne tikai īstermiņa problēmas, bet jāprognozē arī ilgtermiņa attīstība attiecībā uz punktiem 14 līdz 16 un 17. Un uh, vēl uh, par desmito punktu par uh, saistību priekšlaicīgu samaksu. Un, un uh, kā nodrošināt um, at, attiecīgu atbalstu deputātiem. Lisab, uh, pēc Lisabonas līguma parlamentam ir liels darba apjoms jāveic gan attiecībā uz deleģētiem, gan īstenošanas aktiem, un mēs nevaram nestrādāt. Jautājums ir, vai mēs strādājam labi vai slikti Mēs, mums ir katrs uh, akmentiņš jāizvērtē ne tikai pēc lieluma, bet pēc tā kvalitātes. Un uh, komitejās ir jāstudē šie dokumenti. Mēs negribam, ja mēs nevēlamies, lai ar to nodarbotos vairāk tikai uh, Uh, konsultanti un, un citi darbinieki, bet tad mums ir jārada iespējas arī uh, deputātiem nodarboties ar uh, likumdošanas darbu un ar šiem, strādāt pie šiem dokumentiem. Un runājot par budžetu, uh, un par uh, dažādiem, uh, dažādu pārdalīšanu. Uh, te varētu būt arī atšķirīgi viedokļi. Tagad kat, praktiski katrs deputāts saņems trešo biroju, šis robs tagad tiek aizpildīts. Tagad vismaz tā mēs dzirdam, runājot par grafiku, kā deputātiem būs iespējams elastīgāk strādāt un uh, sadalīt uh, šo darba apjomu. Un uh, vēl par uh, šiem uh, nosacījumiem, ko pieminēja Deprekungs par akreditētiem asistentiem un vietējiem asistentiem. Šeit tāpat uh, piedarās arī uh, politiskās grupas un jautājums, kā konkrētiem deputātiem nodrošināt labāku atbalstu atsevišķu grupu nostāja ir zināma, dažas uh, grupas vēl nav nonākušas pie kopīga viedokļa. Mums jau četrus gadus esam šo situāciju iesaldējuši. Un ja mēs paaugstinātu šos izdevumus atbilstoši tikai uh, budžeta, kopējā parlamenta budžeta pieaugumam. Un ja mēs vēlamies Uh, uzlabot deputātu palīgu izdevumus. Šeit runa tikai par uh, algu aptuveni ap tūkstošu eiro. Un, ja mēs uh, gribam, mums, es domāju, mums būtu jādomā tagad par to, kā labot pagātnes kļūdas, ko mēs esam pieļāvuši. Un, un un uh, nevienam jau nav pienākums izmantot šos uh, sekretariāta izdevumus, ja tie netiek izmantot, tie nonāk atpakaļ parlamenta budžetā. Bet uh, runājot par ietaupījumiem, uh, ko mēs veicam uz papīra rēķina, uz tulkošanas pakalpojumu rēķina, un šo ietaupīto naudu mums vajadzētu izmantot citiem uh, nolūkiem un nebūtu pareizi vienkārši uh, runāt par uh, efekt, tikai par ietaupījumiem, ietaupījumu dēļ un efektiv, darba efektivitātes uzlabošanu. Mums būs par to jāpieņem lēmums šos līdzekļus nenogriezt nost. Uh, Paldies! Uh, jūs izmantojāt ļoti labu metaforu, un tagad ģenerālsekretārkungs jūs pirms divām nedēļām uzstājāties mūsu komitejā, vai jums būtu kādi papildu komentāri, lai pirms uh, dodu vārdu kolēģiem. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir iespēja, jūs šo, man bija iespēja jūs iepazīstināt ar vadlīnijām. Vadlīnijas nozīmē vispārējie ieteikumi, bet, eh, protams, šie vispārējie ieteikumi bija sagatavoti pirms mums vēl bija konkrēti statistikas dati. Un eh, pagājuši pirmdien parlamenta birojas ir sagatavojis tādus eh, aprēķinus, tāpēc šobrīd esmu atgriezies šajā komitejā, lai jūs iepazīstinātu ar precīziem skaitļiem. Vēlētos atgādināt pāris būtiskākos momentus, kuri, manuprāt, ir svarīgi šajās debatēs. Vispirms eh, palielināšanas, eh, palielināšanas eh, procents. Mēs runājam par 25, 20,5%, bet ja mēs runājam par šo gadu, tad runa iet par budžeta palielināšanu par 5,6% parlamentu izdevumiem. Tomēr valsts un vadī, valdību vadītāji daudzgadu plānā ir paredzējuši palielinājumu administratīvajiem izdevumiem. Un ja mēs e, ņemam viņu ieteikumus vēlā, tad mēs varam palielināt mūsu budžetu par 4,5%. Mēs tomēr ierosinājām nedz 5,6 ne 4,5, bet gan 3,09%. Tas nozīmē, ka e, birojs e, jau pats ir izvēlējies būt zem piektajā kategorijā paredzētajiem izdevumiem, un tas arī ir zem valstu un valdību vadītāja ieteiktā daudzgad finanšu e, schēmām paredzētā skaitļa. Protams, e, mums ir bijusi diskusijas ar referentu, un referents tomēr pieturās pie pārliecības, ka uh, vajadzētu to ieturēt eh, ap diviem procentiem, varbūt drusku mazāk, varbūt drusku vairāk. Tātad parlamenta priekšsēdētājs nāca klajā ar priekšlikumu rast risinājumu, kas būtu starp diviem un trim procentiem. <clears throat> Ja mēs pieturēsimies pie šiem ieteikumiem, tad mums būs nepieciešams vēl vairāk apcept izdevums, tātad papildus e, taupības pasākumi un noteikti um, samierināšanas diskusiju laikā ir jāvienojās par tiem taupības pasākumiem, kuri būtu akceptējami gan budžeta komitejai, gan birojam parlamenta budžetā. Tomēr birojs ir izteicis pārliecību, ka 2016. gadā būtiski izdevumi būs Konrāda Adenauera ēkā Luksemburgā. Un mēs paredzam, ka visam kopā runa iet par 170 miljoniem eiro. Patreizajā situācijā mēs budžetā vispār nesam paredzējuši šos izdevumus. Un eh, sekas tad būs tādas, ka eh, šo, šī nauda tiks eh, rasta aizņemoties. Un tomēr, ja mēs izvēlamies izmantot visus piektajā kategorijā paredzētos brīvos līdzekļus, tad 26 miljoni būtu jāmaksā 16. gadā Konrāda Adenauera Eh, ēkai, un 15 gadu laikā tas eh, mums varētu ietaupīt un arī nodokļu maksātājiem apmēram 50 miljonus. Tātad eh, birojas ir ierosinājis, lai mēs uzsāktu dialogu starp parlamenta biroju un budžeta komiteju, tātad, vai mēs varam apgrūtināt ar šiem tā kā aizņēmumiem no parlamenta budžeta uh, tuvākajos gados, eh, un tad mums, kā jau teicu, izdotos ietaupīt 50 miljonus. Nākamais par deputātu palīgu eh, direktīvu un noteikumiem. Visticamākais, ka situācija attīstīsies tā, ka mēs nerunāsim tikai par vienu vienīgu jautājumu, tātad par kādu naudu iet runa un par kādu skaitu. Uh, bet gan mēs paredzēsim veselu virkni pasākumu, kurus kopīgi īstenojot, mēs varētu sistēmu pamainīt. Šeit būtu godīgi pieminēt, ka vairākums parlamenta biroju uzskata, ka šai naudai vajadzētu palielināties 16. gadā, un tomēr ir godīgi pieminēt, ka mēs vēl neesam vienojušies par konkrētu naudas summu. Tomēr esam vienojušies, ka tādam ietvaram ir jābūt eh, tādam, ka mēs rabām skā, kājām stāvam uz zemes. Bieži vien eh, presē parādās ziņas, ka šī papildus nauda, ko ir domāts eh, novirzīt asistentiem, nonāks deputātu kabatās. Tā nav taisnība. Šī nauda tiešā veidā nonāks gan asistentu kabatās, gan arī paredzēta eksperta izdevumiem. Tātad arī birojā run, uh, diskutējam par to, uh, kā šī nauda tiks izmantota. Tātad tā nenonāks deputātu rokās, tā ir domāta darbiniekiem. Un trešais tās lielais bloks. Mēs pagājuši pirmdien par to vienojāmies birojā un arī referents šķietam piekritīs. Tātad trešais bloks ir sekojošs. Mēs esam nonākuši situācijā, kurā ir būtisks nelīdzsvars starp to, eh, cik daudz asistenti tiek nodarbināti vietējā līmenī un cik daudz asistenti strādā kāda deputāta vadībā Briselē un Strasbūrā. 13. gadā tika pieņemta procedūra un arī parādījās ziņas par to, ka ir valstis, kurās eh, vietējo asistentu skaits ir jau mērāms dubultā ciparā, kamēr, piemēram, Briselē E, paredzēto asistentu skaits var sasniegt četri, tomēr to nekad nesasniedz. Protams, ka deputātiem ir jābūt palīgiem, kuri sniedz atbalstu likumdošanas darbā, bet nevar jau šos noteikumus tā pārmēru stiept. Tā tad ir nepieciešams labāks līdzsvars starp to, cik asistents strādā deputāta izcelsmes vietā vēlēšana iecirknī un Briselē. Uh, Un ceturtais lielais broks, par, par ko runājām birojā, ir sekojoši. Grosbērens grupas rekomendācijas par, par algām asistentiem. Piemēram, ir tādas dalībvalsts, kurās algas ir ļoti zemas, piemēram, Polijā, Rumānijā. Tā tad ir situācija, kurās deputātu izvēle tad tiek ierobežota, un tas nav godīgi. Tātad mums vajadzēs pārskatīt šos noteikumus, kādi ir maksimālie algas apmēri asistentiem eh, tajās dalību valstīs, kurās vispār vidējais algas līmenis ir zemes. Uh, jo, protams, arī vietējā līmenī asistentiem ir jābūt labai izglītībai, jāpārzina vairākas valodas, un tas attiecās arī uz jaunajām dalību valstīm. Arī jaunajās dalību valstīs asistentiem ir jāsaņem adekvāta alga. Tāpēc birojas šobrīd strādā nevis pie kādu konkrētu pasākumu kopuma izstrādes, nevis par konkrētas naudas summas nosaukšanu, kas būtu jāmaksā asistentiem, uh, bet gan kaut kādā veidā apkopot un tā reāli paskatīties uz situāciju, kā, ko vajadzētu darīt ar asistentiem. Ceturtais - drošības jautājumi. Birojas pagājuši pirmdien pieņēma vairākus lēmumus drošības aspektā, un um, tagad mēs detalizētāk jau varam skatīties, kādi būs šie pasākumi. Jau 2015. gadā esam paredzējuši pamainīt ieeju konfigurāciju Briseles ēkās. Runa iet galvenokārt par Virts ielas ieeju, bet arī par Luksemburgas laukumu ieeju. E, divu iemeslu dēļ mēs pamainīsim šīs ieejas. Pirmais. Ja kāds, kuram nav piekļuvas parlamentam mēģinās iekļūt parlamentā, tad eh, mums vismaz tehniski ir jābūt iespējai viņus aizskavēt. Lai nebūtu vienkārši iespējams viegli iziet cauri, tad ir jāizveido tāda kā buferzona, kurā šie cilvēki, nevēlamie cilvēki, tad tiks aizturēti. Tas nozīmē, ka arī uh, stikla, uh, eh, griez, šīs stikla uh, Eh, stikla sētas eh, būs pietiekami augstas, lai tām nevarētu pārlekt pāri. Un tas arī atbilst visjaunākiem drošības ieteikumiem, un tāpēc mēs vēlētos eh, izvēlēties tādu modeli, kurš jau darbojās Eiropas ārējās darbības dienas tiejās, jo tas ir tās visjaunākais modelis. Un visbeidzot, tā saucamajās delikātajās zonās mēs vēlamies palielināt eh, stikla, eh, stikla rūdījumu. Tātad eh, stikls būs ložnecaurlaidīgs. Iespējams, ka mēs tur uzliksim kādu papildus slāni un arī tas būs tāds augstāks stikla žoks. Uh, galvenokārt tam ir jābūt uh, eh, loži necaurlaidīgam. To mēs izdarīsim jau 15. gadā, bet tas nozīmē, ka mums eh, šie projekti ir prioritējami un pārējos mēs pārceļam uz 16. gadu, jo, kā jau teicu, šiem drošības pasākumiem mums ir jārob nauda paša budžetā un mēs nevaram atlikt eh, šo pasākumu īstenošanu uz vēlākiem gadiem. Uh, Visas eh, IT programmas ir savā starpā savietojamas. Tām tādām ir jābūt, jo eh, Kre, jo eh, krīzes situācijā, protams, mēs nevaram meklēties pa dažādiem IT tīkliem. Šīm IT sistēmām ir jābūt spējīgām savā starpā komunicēt, un arī šeit mums ir nepieciešams viss sakārtot šajā gadā. Pagājušajā pirmdienā birojas nolēma, ka mums ir jāmodernizē ieejas, tā saucamie badži, ieejas caurlaides. Tās ir novecojušas. Komisija jau ir nomainījusi savas elektroniskās caurlaides, un mums e, ir jāsako komisijas piemēram. Tas nozīmē, ka mēs varēsim apkopot vairāk informācijas e, par to, kas tad notiek ar elektroniskās caurlaides nēsātāju. Un piektā joma ir kiberdrošība. Detalizētu lēmumu šajā blokā pieņemt vēl nav, bet eh, es esmu pārliecināts, ka pavisam drīz mums būs jārisina tādi jautājumi, kā piemēram e-pastu, eh, e-pastu eh, šifrēšana Nākamais. Mēs uzskatām, ka būs vesela virkna deleģēto un īstenošanas aktu. Jauna joma ir finanšu regula ekonomisko jautājumu komitejā. Ir ļoti daudz aktu, kuri tika sagatavoti pagājušajā mandātā un šogad eh, deleģētie un īstenošanas akti parlamentam ir būtiski ir ļoti svarīgi, lai mēs e, iziet visiem tiem, visam tam cauri un lai pievērstu deputātu uzmanību visdelikātākajiem jautājumiem, jo, likumdo, jo deleģētais akts ir likumdošanas sastāvdaļa un parlamentam ir tiesības e, atteikt to. Lai nebūtu tā, ka vēlāk mums rodas pārliecība, ka vai mums vajadzēja tomēr vairāk vērības tam pievērst. Un uh, iedzīvotāji Eh, sūdzoties par eh, Eiropas Savienības rīcību, nesūdzās par likumdošanu. Galvenās sūdzības vai nepatika ir par deleģētajiem un īstenošanas aktiem, par to niansējumu. Un parlamentam tiešām ir iespēja pārbaudīt eh, komisijas un padomas piedāvātos deleģētos un īstenošanas aktus. Uh, Šādu ideju atbalsta arī birojas un tieši ekonomisko jautājumu komitejā, vidas komitejā, transporta komitejā un rūpniecības komitejā mums e, vajadzētu izveidot tādu atbalstu deputātiem, lai deputāti tiešām spētu izanalizēt e, piedāvātos likumdošanas aktus. Tātad e, pēc pieciem gadiem mums būs pieci procenti un 75 eh, darbinieki ir jāsamazina. Eh, ja mēs to nevarēsim izdarīt, tad mēs varam viņus tā kā kaut kur pārvietot citur. 75 darbinieku zaudēšana ir ļoti daudz. Eh, protams, ir tādi darbinieki, kur dodas pensijā, un ir ļoti žēl, ka mums šīs vietas būs jāzaudē. Paldies! Merci, monsieur. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Nu, dargie kolēģi, iespēja izteikties uh, jums, eh, Mankēra kungs, būs pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlos pateikties ģenerālsekretāram, arī pārējiem mūsu iepašajiem viesiem, eh, ar kuriem kopā tagad varam runāt par mūsu budžeta projektu 16. gadam. Ja ņem vērā to, ko, tas, ko esmu dzirdējis par Adenauer ēku Luksemburgā, šeit pilnīgi noteikti ir jāskatās, kā izveidot tādu sistēmu, kas ļauj ietaupīt nākotnē, kas ir izdevīgāka nākotnē. Bet nedrīkst pieļaut to, ka uh, mēs tādēļ uh, iztērējamies un nākotnē nav atdevis, vai arī gluži otrādi, ja mēs tagad vilcināmies un neieguldām līdzekļus, kā rezultātā nākotnē ciešam vēl lielākus uh, izdevumus. Uh, Ja runājam par 20% šo te likmi no kopējiem administratīviem izdevumiem, šķiet tikai vienreiz aizdītajos desmit gados mums, mums ir sanācis to pārsniegt, un tas nozīmē, ka viss ir vairāk vai mazāk kārtībā. Tāpat arī ģenerālsekretāra kungs jūs minējāt, zinām, netaisnību, piemēram, asistentu darba samaksas jautājumā, piemēram, ja vēlaties eh, pielikt 100 eirus pie asistenta algas eh, brīnišķīgam cilvēkam, kas ir eh, zinošs, pieredzējis cilvēks, kuram nepieliekot pie algas šis cilvēks aizies prom, nu, nedrīkstētu pieļaut to, ka mēs zaudējam vērtīgus darbiniekus. Uh, sistēma nedrīkstētu darboties šādā veidā, un arī jūs eh, pats, ģenerālsekretāra kungs, kad uzņemāties savus pienākumus, eh, jūs gal galā mantojāt sistēmu, nonācāt tādā gatavā vidē un eh, de, pēc tam darījāt, ko varējāt, lai to uzlabotu. Um, krita šie griezti, jūs konstatējāt to, ka ir dažādas sistēmas, procesi, mm, kas norit pēc, pēc noteiktas schēmas. Uh, un uh, es nekādā ziņā nenoliedzu to, ka jūs esat daudz darījis lietas labā, bet uh, mm, ja kaut ko ir iespējams uzlabot, tad, tad uh, to var turpināt. Es domāju, vēl ir slēptas rezerves mūsu sistēmā uzlabojumiem, ietaupījumiem, piemēram, revīzijas palātas ziņojums par 13. gadu, kur bija norādīts, ka budžets Eh, ir pārmēr orientēts uz izdevumiem, uz eh, tēriņiem, nevis uz ieguvumiem, uz atdevi. Un varētu būt, ka tas nav jautājums, kas ir jāuzdod Eiropas parlamentam. Vienkārši vēlos sacīt to, ka mums visiem ir jā, jāskatās, jāraugās, lai mēs darītu to darbu, ko mums ir uzticējuši mūsu pilsoņu vēlētāji, lai mēs būtu likumdevēja iestāde, lai mēs eh, nemēģinātu uh, par katru cenu dancot pēc mēdīju stābules, uh, un, un, un, un, un šis, nu, tāds troksnis ap mums mēdījos aug, un, un mums ir jāspēj to pārvarēt, pārlaust, lai darītu to, ko mums prasa veikt mūsu vēlētājs tad arī ļoti iespējams mums nebūs milzu summas kaut kur jāmeklē no nezinu kurienes. Eh, ir jāraugās uz, uz, uz tiem projektiem, kas nonāk mūsu priekšā. Bija šis zilās kartas priekšlikums, kas jau vienreiz bija izgājis likumdošanas ciklu. Eh, nebūtu jādara tas, kas jau ir izdarīts, eh, būtu jāskatās, kā ir iespējams pāriet uz bezpapīra, no nu, tādu biroju un dokumentu apriti. Referencijā norādīja, ka šī brīža izdevumu struktūrā ir iespējami samazinājumi, ietaupījumi, tātad šobrīd tiek minēti 2%, bet, nu, klausieties, inflācija bija 2%, nu, varbūt eh, tagad aizdītajā šajā gadā inflācija būs kaut kāds pusotrs procents Eirozonā, un tad, tad gan situācija izskatīsies citādi, bet eh, ir jāturpina meklēt eh, iespējas strādāt efektīvāk, pamatotāk, ceļot mūsu administratīvās spējas, kapacitāti, nekādā ziņā neupurējot uh, mūsu, mūsu pamata funkciju, pamata uzdevumu, mums ir nepieciešama adekvāta administrācija. Um, un uh, priecātos, ja mēs sāktu paši ar sevi, um, skatītos, ko, kā mēs paši spējam strādāt efektīvāk, uh, Uh, kaut ko ietaupīt, mm, lai mūsu, lai mēs uh, nepieņemtu darbiniekus, tāpēc, ka tas šķiet tas vienkāršākais uh, tūlītējais risinājums. Paldies, Greslas kundze! Paldies, vienmēr interesanti apspriest parlamenta budžetu. Es gribu runāt par vienu punktu, par patieso atšķirību starp asistentiem Briselē un vietējiem asistentiem. Un starp, par atšķirību starp deputātu asistentiem un parlamenta darbiniekiem. Un uh, tie uh, kas šeit reāli strādā, tiem ir arī nepieciešams vairāk darbinieku. Un kolēģis Vilans pareizi norādīja, ka nav jau obligāti jāizmanto šī iespēja, ja tas nav nepieciešams, bet ir daudzi, kam ir vajadzīgi e, šādi darbinieki. Un ja kaut ko grib ietaupīt, tad var ietaupīt uz attarāta. Uh, rēķini. Ja mēs paskatāmies uz organigrammu, tad patiesībā parlamentā ir daudz vairāk darbinieku nekā mums deputātiem visiem kopā asistentu, un ja grib ietaupīt, tad uh, taupiet citur, nevis t, eh, uz eh, deputātu rēķina, kuriem ir nepieciešams strādāt, nepieciešams atbalsts un uh, Eh, šeit ir nepieciešams reāls palielinājums, tātad eh, šeit ir runa par 3 eiro, 3000 eh, eiro, jau ir pir, pirmo reizi palielinājums, līdz šim izdevumi bija saldēti, un es varētu tikai ieteikt, nu, šos līdzekļus piešķirt. Un Eh, runājot par šo algu palielinājumu un personāla pieaugumu, es gribēju uzdot eh, jautājumu ģenerāla sekretāram attiecībā arī uz līgumu darbiniekiem. Un vēl eh, par uh, ierosinājumiem ierobežot uh, vietējo asistentu skaitu. Un, uh, nu, es varbūt uzskatu, ka mums ir dažāda situācija Eiropā, dažādās valstīs, un varbūt, ka ir uh, Uh, kolēģiem vajadzīgs lielāks uh, atbalsts uz vietām, nu, un ja ir atbilstoši naudu, kādēļ gan to neizmantot. Un mums nevajag visu censties nivelēt. Un es gribētu uh, lūgt piešķirt jūtamu palielinājumu šiem asistentu atalgojumam. Paldies, Kreslis Kunds. Paldies, uh, Fernandeša kungam vārds. Pateicos uh, priekšsēdētājiem. Vēlējos uh, sveikt biroju un arī ģenerālsekretāru. Esat brīnišķīgi pastrādājuši un neko mazāk no jums arī nemaz negaidījām. Tāpat arī Deprē kungs, referenta kungs ir lieliski pastrādājis Eiropas e, tautas partija, kā jau Aleža iestājas par e, ļoti tādu uh, striktu budžetu, kas ir absolūti pamatots, ne, nekādā ziņā bez tā tad liekiem taukiem un, un nepamatotiem izdevumiem, kas tiek atbilstoši reāliem apstākļiem uh, grozīts. Un uzskatām, ka šie mainīgie izdevumi uh, Mm, ka tiem ir jābūt uh, attaisnotiem, pamatotiem un liederīgiem. Mēs tiešām vēlētos, uh, lai budžetā, budžets būtu pa nulēm, un ja kādi virsnormas izdevumi būtu absolūti pamatoti un nepieciešami. Uh, un parlamentam pilnīgi noteikti ir iekšēji jāvienojas par to, kas ir tas minimālais, minimāli nepieciešamais. Uh, Uh, jo, mm, lai mēs spētu savu uzdevumu pildīt, ja mēs ietaupām naudu un tāpat laikā sagatavojam nekvalitatīvus uh, likuma projektus, tad mēs nepildām savu pilsoņu doto uzdevumu, un arī tas nav pieļaujams. Tāpēc uh, minimāliem apjomam ir jābūt, par to nevar būt runas. tāpat arī mums e, ir jābūt e, spējām un resursiem, lai mēs varētu sekot likumdošanas procesam, e, izteikties. Eiropas parlamenta pilnvaru loks ir paplašināts, mm, pateicoties Lisabonas līgumam, un tas nozīmē, ka mums ir jābūt arī jaudīgākiem, spējīgākiem, lai šos papildu funkcijas spētu izpildīt. Un, uh, Ehm, tāpēc vēlos teikt paldies referentam par to, ka cenšaties tā orientēties uz šiem diviem procentiem. Ehm, mm, nu, tas, tas ir princips, kas ir jāievēro. Mm, nu, ir, ir tādas lietas, kas ir, kas ir pašsaprotams, eh, Wi-Fi, bezvadu internets. Uh, bet vēl pirms neilga laika atsevišķas politiskās grupas teica, ka nē, nevajag, un, eh, un tagad tie paši cilvēki eh, vaimanā, ka, lūk, ir tur dažos nostūros trūkst interneta pārklājuma, tas nesot gan ātrs, nu redziet, kā tas notiek, ir iespējama evolūcija. Um, nu, šeit nevajadzētu varbūt ar populismu aizrauties. Um, jo šajos, šajās likmēs un, un robežās, protams, ir jāiekļaus. Un tikai tāpēc, ka mēs nespējam vienoties par šo vienu, diviem procentiem, nedrīkst ciest pārējie procenti. Mums ir jāspēj pildīt savu funkciju, savus uzdevumus, un tam ir nepieciešama atbilstīgi resursi. cilvēki ir kolēģi, kas eh, mīl runāt par eh, cilvēka cienīgu Eiropas parlamenta deputāta cienīgu nodrošinājumu, eh, it kā tas kaut ko nozīmētu. Tāpat laikā pēc brīža jau populistiski skandina, ka šitādi tēriņi nav pieļaujami, par ko tad viņiem maksā. Uh, nu, tā ir tāda diezgan tubredzīga izlikšanās sabiedrības acīs, mēģinot iesmērēt sabiedrībai kaut ko, kas tā iespējams lapatiks. Ne tādā veidā mēs iemantosim pilsoņu uzticēšanos, un to mēs iemantosim godprātīgi un efektīvi pildot savu darbu. Uh, Nevienam jau nav pienākums no, no, piesaistīt maksimālu skaitu asistentu. Nu, ja jūs spējat efektīvi strādāt ar vienu vai diviem, tad mm, uz priekšu. Mm, ja jūs uzskatāt, ka jums tik daudz līdzekļu nav nepieciešami, tad mm, uz priekšu atsakieties no mm, šiem līdzekļiem, kas jums teorētiski ir pieejami. Birojs arī ir lieliski pastrādājis, e, saka, ģerā sekretariātam jau pateicos un deprē kungs, deprē kunga vadībā. Un es būšu apmierināts ar budžetu, ja tas būs e, tāds e, robusts, konkrēts, skaidri noteikts, kur viss ir precīzi atrunāts. Paldies! Paldies, Fernandeša! Uh, kungs, Sārtam uh, kungam tagad vārds. Pavisam īsi drošības lietas. Uh, man tiešām prieks par to, ko sacīja ģenerālsekretārs. Es pilnībā atbalstu jūsu ieņemto nostāju. Tas nu reiz ir jautājums, kur mēs nedrīkstam knapināties un, un, un taupīt. Tas ir absolūti vitāli nepieciešams šeit drošības lietā kaut ko, jautājumā kaut ko darīt lietas labā. Otram kārtām vietējie asistenti. Nu, var jau būt, ka runa ir tikai vienīgi par algu, par darba samaksu, bet mm, nav, nav normāli tas, ka ir 43 asistenti vietējie tajā vienā gadījumā. Manā izpratnē Eh, jau trīs ir par daudz, kur pretī 43, nu tā ir politiska pašnāvība sabiedrības acīs. Nu tas ir tieši tas, kas uh, anti-eiro mm, piešiem un skeptiķiem un, un labpatīk, kā medus maiza. Un um, šeit pilnīgi noteikti ir nepieciešams uh, sakārtot. Paldies, Savamā kungs, Vālī kungam tagad vārds. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam, vicepriekšsēdētājiem, ģenerālsekretāram par ierašanos, par darbu, ko esat paveikuši. Nevēlos, lai mani kāds šeit tādā plātībā un populismā apsūdzētu, bet vēlos norādīt, ka mums ir jāskatās uz šī brīža situāciju, uz, uz kontekstu. Uh, Eh, dalībvalstis savelk jostas, mēģina ietaupīt, reformēt savu, savus izdevumu struktūru un eh, mazināt eh, darbiniekus, optimizēt algas. Un mēs nedrīkstam tam šiem, šiem procesiem pavērst muguru. Uh, nu, mums ir uh, jāskatās, kā strādāt efektīvāk. Nedrīkst jau arī samazināt personālu un algas uh, kā, kā, kā tādu pašmērķi, tas ir jādara efektīvi. Jāskatās, vai kāds piedāvātais samazinājums ir pamatots, vai tas mums ļaus strādāt efektīvāk. Mm, nu, šie 20% no kopējiem administratīviem izdevumiem tas ir uh, Ehm, labi, bet visādi citādi par kaut kādu 2% šo te lokālo samazinājumu, ehm, nu, tas ir jāsamērā ar inflāciju, ar, ar ehm, tātad šī tā, šie ietaupījumi nedrīkst būt kā tāds pašmērķis populistisks. Un statūtos arī ir bijušas pārmaiņas, ir tātad šī jaunā drošības situācija, kādā mēs atrodamies. Uh, tas mums ir jāņem vērā un attiecīgi jārīkojas. Uh, piemēram, paraugoties uz to, kas notiek dalību valstīs, tiek pieņemti konstitucionāli likumi, normatīvi, um, arī likumdošanas procesā ir pārmaiņas, deleģēti akti, un uh, mūsu izmaksu struktūrai un, un ierastajai kārtībai ir jābūt uh, um, Mm, pamatotāji, attiecīgi vērtējot mūsu ēku politiku, ceļošanas politiku, mm, tā lai parlaments mm, dzīvotu šodienā, apzinoties to, ka iespējas ir ierobežotas, manevri iespējas ir ierobežotas, neaizmirsīsim ka uz mums skatās, mūs vēro, mūsu vārdiem un darbiem tā seko pilsoņi. Un, ja mums kādā brīdī izdodas kaut ko izdarīt pilsoņiem pa prātam, tad mūsu neveiksmes, ticiet man, izpelnīsies vēl plašāku ievērību. Un mm, budžeta komitejas priekšsēdētājs Greslē ir mūsu vidū. Tātad aicinu visus kopīgi gādāt arī, lai grupu līmenī izdevumi būtu pamatoti. nepārsteidzoties tā, lai pēc tam nebūtu jāizmaksā kompensācijas. Eh, popularitāte šeit, šajā telpā, mūsu lokā ir viena lieta, bet eh, tāda cieņā sabiedrības acīs eh, tā ir cita lieta. Paldies. Paldies, Tālenta, Tālenta kungs, priekšsēdētāja ģenerālsekretāra. Esmu Igaunis, tā ir trūcīgākā Eirozonas valsts bet tomēr ir spējusi divkārt labāk par dažu labu citu sabalansēt savu budžetu. Uh, Un tāpēc eh, mēs varam tikai iestāties par eh, šo te saprāta balsi, par eh, to, kas nāk no ģenerālsekretariāta, un mums, mums budžeta izdevuma lietās ir jābūt priekšzīmīgiem. Mēs esam ievēlēti tautas, Eiropas tautas priekšstāvi, un līdz ar to esam pakļauti tautas mm, pozīcijai, tautas vērtējumam, uh, Un, ja mēs būtiski pa, palielinātu savus izdevumus, tad uh, ir garantēts tas, ka tautas vērtējums, pilsoņu vērtējums uh, noslēgsies stipri uz negatīvo pusi. Un tāpēc uh, šeit nestrīdēsimies par to, vai 2 vai 3 procenti. Es tagad drīzāk uz 3 sliektos personis, personīgi. Um, um, es, piemēram, eh, piekristu saprātīgam, tādam pamatotam asistentu algas eh, pielikumam. Mani asistenti gal galā ir gudrāki par mani pašu, un es to ļoti labi apzinos, un zaļajā grupā jo īpaši. Eh, tas vēl nav kolēģiem pielicis. Uh, Un, uh, kad es mēģinu viņus, viņus pārliecināt par to, ka labs asistents, tā teikt, ir ar uguni jāmeklē un tad jāmēģina noturēt. Un, ja runājam par lokālajiem, vietējiem asistentiem, es nezinu, vai mums šeit būtu kaut kā īpaši tā jā, jā, jākautrējas, tā diskrēti jāmēģina tas viss nokušināt. Uh, es domāju, ja, ja tas viss eh, būtu publisks bez kādiem ierobežojumiem, tad nākamajās vēlēšanās jūs skaidri un nepārprotam uzzinātu, kāds ir pilsoņu vēlētāju vērtējums par šo, par vietējiem asistentiem. Tālāk mm, par mūsu mantojumu no iepriekšējā sasaukuma eh, šeit ir jautājums par eh, šo te repliku. Eh, Bērlīne šo te atveidojumu, eh, ka parlamentārijums tur tiktu izveidots, eh, nu, nedosim šo te medusmaizi, šo trumpi mūsu oponentiem, mūsu noliedzējiem. Un, un Ja runājam par eh, Adenauera ēku, eh, nu, šeit eh, ir jāņem vērā arī procesi, kādi notiek finanšu pasaulē. Ir uh, procentu likmes uh, ārkārtīgi zemas un, un situācija ir būtiski mainīsies un kļuvusi mums nelabvēlīga, bet uh, tas ir jāatzīst. Tāpēc ļu, ar tādu lielu prātu un domāšanu iesim uz kompromisu starp biroju un komiteju. Ja mēs tagad publiski paziņosim, ka uh, parlaments uh, uh, šo pieaugumu 2% apmērā tagad ir paredzējis, bet uh, katrs skolnieks elementāri sarēķinot kopā ar visām ekstēm šos procentus nonāk pie cipara 3, nu tad nu, mums būs kauns par visu. Uh, ģīmi. Paldies! Paldies, eh, Taranda kungs, Kal Kalma kungs tagad. Paldies! Es arī vēlējos pateikties referentam un arī viceprezidentiem un ģenerāls sekretāram. Esam dzirdējuši jau daudzus argumentus, es tikai vēlējos eh, īsumā rezumēt, kas no EKR viedokļu, mana viedokļu būtu tas svarīgākais. Mums ir jāsaprot, ka uh, sabiedrība mums pievērš īpašu uzmanību un mums ir jārauda piemērs taupības nozīme un tādēļ mums būtu uh, jātiecās uz 2% paaugstinājumu, nevis lielāku. Es domāju, ka um, tas arī būtu saprātīgi. Tad, kad, nu, kā vienmēr, ja ir daudz naudas, tad arī to vienmēr iztērē, un mums ir jāpiemērojas pieejamam naudas apjomam. Un es gribu arī teikt, ka mums varbūt vajadzētu arī eks lai e, ekspertus piesaistītu, lai izvērtētu to reālo apdraudējumu. E, es uzskatu arī, ka e, ieju apsardzība ir svarīga, bet tas ir tomēr drīzāk tā kā placebo. Es domāju, ka mums nevajadzētu pārāk daudz naudas tam atveltīt, mums vajadzētu nevis absolūti, bet reāli, relatīvu samaksājumu uh, Uh, drošību, un tāpat mums jāpārdomā, vai tad mēs vēlamies būt atvērta ēka un pieņemt, uh, uzņemt daudzus viesus vai nē. Tāpat uh, bieži izskan jautājums šodien par asistentu izdevumiem, par personāla izdevumiem. Es gribu teikt, ka mums jābūt drosmīgiem un jānosaka vadlīnijas Es, protams, nesaprotu, ka kāds var algot desmitiem asistentu, nu tas nav samērīgi. Un eh, šeit ir runa ne tikai par asistentiem, bet gan par parlamenta lomu kā tādu. Tātad mums būtu jānosaka eh, vadlīnijas par arī attiecībā uz to, cik, kāds izdevuma apjoms paredzēts akreditētiem asistentiem un neakreditētiem asistentiem asistentiem un arī samēr, samērot asistentu algas ar algu līmeni attiecīgā valstī, lai nebūtu, teiksim, 43 asistentu Vācijā, tas nebūtu iespējams ar pieejamiem līdzekļiem. Un tad varbūt arī būtu iespējas manevrēš, manevrēšanas iespējas Uh, un uh, nu, šo visu procesu padarīt samērīgu. Paldies, Kalmēl kungs. Tagad Kristoforu kungam vārds. Paldies, priekšsādētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos šajā diskusijā, kas ir notikusi. Arī uzmanīgi ieklausījos viceprezidentos un ģenerālsekretārā. sekretārā Uh, un uh, ņēma vērā viņu sniegto informāciju. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas parlamenta budžets ir tikai 2% no Eiropas Savienība kop, eh, Savienības kopējā budžeta. Un mums eh, ir eh, šīs, protams, uh, šie resursi atbilstoši jāizmanto, bet šis uh, budžets, salīdzinot ar kopējo budžetu, nav liels. Un mums nevajadzētu arī te pārāk aizrauties ar uh, pop populismu, pakļauties populisma ietekmei. Galvenais jautājums ir, vai parlaments spēj izpildīt savu darbu vai nē, un ja ir nepieciešami 3%, tad varbūt arī paredzēt 3%, bet uh, kopēj, kopējais ietaupījums būs lielāks, ja Uh, parlaments spēja pildīt savus uzdevumus, īstenot demokrātisko kontroli, tad uh, ir svarīgi domāt par darba efektivitāti. Ja parlaments nepilda savus uh, uzdevumus, tad uh, tas viss radīs uh, papildus izmaksas, kā to liecina situācija manā valstī. Mums bija šis uh, memorāns uh, jāpilda nevis tādēļ, ka mēs palielinājām izdevumus par 2-3%, bet gan tādēļ, ka mēs rīkojāmies neefektīvi ar pieejamiem līdzekļiem. Svarīgākais ir nevis 2 vai 3%, bet lai mums būtu vadlīnijas, lai mums būtu kritēriji, pēc kuriem noteikta uh, līdzekļu efektīvu izmantojumu un to, vai parlaments strādā efektīvi. Uh, Un parlamenta darba mērs ir nevis šie divi vai trīs procenti, bet gan tas, kā cilvēku uztver mūsu darbu. Un kā ģenerāls sekretārs norādīja, ir svarīgi, lai cilvēki saprastu, ka līdzekļi tiek atbilstoši izlietoti, ka šo līdzekļu izlietojums ir uh, izvērtējams un mums ir jāraugās uz uh, to, kā maksimāli labi šos līdzekļus izmantot. Paldies, tagad vārds Negresku kungam. Pēdējais runātājs. Um. Paldies. Es uh, vēlētos atgriezties pie jautājuma par asistentu algām. Esmu dzirdējis jautājumu izskatām no dažādām pusēm, un uh, domāju, ka runiet arī par eh, vēlēšanu iecirkņiem, par vēlētājiem. Piemēram, Rumānijas eh, deputātiem eh, mēs visi pārstāvam 23 miljonus. Un, teiksim, teritoriāli mums, mēs pārstāvam 200 tūkstoši kvadrātkilometru. Tas nozīmē, ka mēs pārstāvam visu valsti. Uh, Eh, lai mēs varētu pārstāvēt valsti, tad mums ir jābūt vairākiem vietējiem asistentiem. Mēs jau nevaram būt visur un vienmēr kā klonēti, jo lielākā kritikas daļa ko mēs vienmēr dzirdam, ir tāda, ka mūsu mājās neviens nepazīst. Neviens nezin, ka mēs strādājam Rumānijas iedzīvotāju, Rumānijas iedzīvotāju labā, tāpēc jautājums jau nav par to, vai mums ir jābūt vairāk vai mazāk asistentu skaitām. Ne jau par skaitu iet runa, bet gan par kvalitāti. Un dzirdēju, ka viens kolēģis eh, stāstīja Vācijas pārstāvis, Vācijas deputāts teica, viņš nesaprot, eh, kā kādam var būt tik daudz vietējo asistentu nodarbināti izcelsmes valstī. Vēlētos atgādināt, ka parlamenta iekšējās darbības noteikumi aizliedz Rumānijas deputātam maksāt pāri par 1000 eiro Vai jūs to ziniet, ka nedrīkst maksāt vairāk? Tā tad eh, eksistē būtiska diskriminācija, ko var maksāt Rumānijā un citās valstīs. Un šī diskriminācija arī balstās uz to, ka tāpēc mēs varam nodarbināt vairāk asistents, jo maksimālais, ko mēs varam maksāt eh, asistentam Rumānijā, tā tad neto alga ir tūkstots. Tātad es esmu pret šādu diskrimināciju, bet tāda nu tā ir. Šeit arī izskanēja atcauc uz mūsu darbību kā deputātiem. Ļoti svarīgs jautājums. Uh, Cilvēki jau neapšauba to, ka Eiropas parlaments izmanto naudu. Cilvēki tomēr apšauba to, vai mūsu rīcība un mūsu darbība vienmēr nāk par labu iedzīvotājiem. Un, lai varētu to izvērtēt, vai mēs strādājam iedzīvotāju labā vai nē, mums ir nepieciešami politiskie darbinieki šeit, Strasbūrā, lokāli Mums e, ir nepieciešami šādi asistenti, tieši politiskie asistenti, kuriem ir ļoti augsts atbildības un izglītības līmenis. Es piekrītu, ka jā, Briselē vajadzētu būt vienam vai diviem asistentiem, bet jūs jau nevariet piespiest kādu, lai būtu tikai vietēji divi asistenti. Un vēlreiz atgriežos pie tā, ko teicu savas runas ievadvārdos. vārdos neatgr... neaizmirstiet, ka Rumānija ir viens kopīgs vēlēšana iecirknis, un 200 eh, tūkstoši kvadrātkilometrus mēs nevaram aptvert tikai ar vienu vai diviem asistentiem. Tātad mans vēlēšana iecirksnis ir 200 tūkstoši kvadrātkilometru. Paldies, un uh, tagad es došu vārdu viceprezidentam Vīlandam un uh, ģenerālsekretārām Klausām Vēlēm un arī lūkšu, lai uh, referents uh, izsaka noslēguma vārdus, bet vispirms es gribu arī pats teikt dažus vārdus, komentējot uh, tos izteikums, kas šeit izskanēja. Tātad izlēmjot strādāt budžeta komitejā, mēs esam uzņēmušies grūtu un nepateicīgu pienākumu. Un uh, mums ir jāraugās uh, patiesībai acīs, un dažkārt uh, šī patiesība atklājas pretstatos. Nu, man ir ļoti ietekm, skāra tas, ka pirms trim gadiem tika pieņemts lēmums, ka personāla izdevumiem katru gadu jāsamazinās par vienu procentu, un tā rezultātā personālam bija jāpiekrīt strādāt nevis 37,5 stundas nedēļā, bet 40 stundas nedēļā, un pensionēšanās vecums tiks paaugstināts no 62 līdz 65, 67 gadiem. Tātad tās ir tādas sāpīgas reformas personāla nolikumā. Un tagad, ja mēs skatāmies, kāda ir situācija, kāds būtu izdevumu pieaugums, ja nebūtu uh, veiktu šīs reformas un kāda būtu situācija attiecībā uz uh, personāla nolikumu. Un uh, atsevišķas valstis Eiropas Savienībā šobrīd uh, ir spiestas veikt ref, struktūrāls reformas, un parlamentam ir jābūt uh, kā tādam izmēģinājumu lauciņam attiecībā uz šīm reformām, kas nedrīkst ietekmēt parlamenta darbības uh, spējas. Otrkārt, es gribētu, lai mums būtu prognozējamība vismaz vidējā termiņā. Budžeta komitejas uh, priekšsēdētājs piedalās eh, Eiropas vēstures nama valdes sēdēs, un tādā es nu pat arī piedalījos, un jākonstatēja, ka prognozējamības pietrūkst. Nu, mēs gribētu, lai mums būtu zinām skaidrība vismaz piecus gadus uz priekšu attiecībā uz investīcijām un arī par eh, darbības izdevumiem. tie, kas eh, se, bija piedalījās šajā valdes sēdē, nepieļāva tādu iespēju, ka varētu apmeklētāji maksāt par iespēju apskatīt šo muzeju, kā tas ir citos muzejos. Ja mēs runājam par investīcijām, un referents arī pauda šādu vēlmi, lai uh, mēs vismaz piecus gadus uz priekšu būtu informēti par plānotajām investīcijām. Jo, ja mēs tagad paskatāmies uz to, kā mainās uh, darbības, uh, izdevumi, nu, mums uh, ir nepieciešama skaidrība par jauniem izdevumiem. Es tā sapratu, ka mūsu pensiju uh, finansējums uh, nav īsti nodrošināts un ka varbūt tu, tuvākajos gados būs nepieciešams papildus dotācijas, lai nodrošinātu pensijas. Un tādēļ es vēlētos paust uh, to, ka mums būtu nepieciešama labāka informācija par budžeta attīstību turpmāko gadu laikā. Es pateicos visiem, kas piedalījās šajās debatēs, it īpaši mūsu referentam, mūsu viceprezidentiem un ģenerālsekretāru kungam. Un tagad dodu vārdu Sasolikungam, ja viņš vēlas izteikties. Paldies! Es eh, vēlētos pateikties eh, visiem, kur piedalījās diskusijās. Ļoti interesanti, viela pārdomām. Eh, protams, Ik viens no mums, ik viens no jums eh, pieminēja vismaz vienu, divus, pat trīs svarīgus jautājumus. Jau ilgi esam strādājuši pie tā, lai eh, budžetu veidotu tādu kopīgu un sakarīgu. Mēs visi esam budžetā ieinteresēti, un eh, bieži vien parlaments nevar vienoties, ko darīt un kā. Tomēr šajā budžetā ir tādas lietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas un e, droši varam apgalvot, ka beidzot, beidzot, parlaments ir vienots. Beidzot, e, politika nestrādā uz pašmāju vēlētājiem, bet gan strādā uz to, lai parlaments varētu strādāt kā institūcija. Atkal šis sasāpējušais jautājums par asistentiem. Esmu pārliecināts, ka e, šis jautājums tiks politizēts, un patiesībā tāds jau ir. Bet, e, ja vēlamies palielināt e, deputātu algas un biroja izdevumus, tad nolūks jau ir veicināt parlamentārā darba kvalitātes palielināšanos. Un, protams, parlamentāriešiem pašiem jau būs jālemi par šo budžeta palielināšanu. Piekrītu Greslas kundzei. E, jūs jau izskaidrojāt, un tāds ir arī varbūt mans skatu punkts, ka Eh, budžets ir jāpalielina, bet kā mēs to paskaidrosim iedzīvotājiem, vēlētājiem? Runa jau neiet par deputātu piemaksām, runa iet par darba līgumu, kas tiek slēgts ar asistentu vai ekspertu, un ja mēs to neizskaidrosim mūsu vēlētājiem, tad mēs atkal riskējam nonākt strupceļā. Protams, mums vispirms ir jāvienojās par to, cik lielam būtu jābūt budžeta palielinājumam. Uh, E, iespējams, ka mēs izveidosim tādu kā fondu un noteikumus, saskaņā ar kuriem tiks slēgta līguma ar strādājošajiem. Bet e, to jau ļoti sīk izskaidroja referents e, budžeta palielināšana. Kā to dabūt gatavu? neredzu šeit Tāranda kungu, bet uh, vēlētos izvairīties no pārpratumiem. Deprēkungs ļoti labi izskaidroja, ka mēs runājam par tekošo izdevumu palielināšanu par diviem procentiem. Patiesībā mēs nepalielinam nevienam algas, mēs runājam par indeksāciju, par pensiju fonda indeksāciju un līdzīgi. Uh, Bet, eh, protams, ka parlamentam 2015. gadā ir citas prioritātes un varbūt citi uzdevumi risināmi kā iepriekš, un tas viss var atkal mainīties vēl pēc diviem gadiem. Tātad eh, parlamenta ģenerālsekretārs jau pieminēja drošības, problēma, drošības jautājumu. Šo jautājumu mēs pārskatām ik pēc 10-20 gadiem, ne jau katru gadu. Uh, Šobrīd ir skaidrs, ka parlamenta ieejas ir vājais ķēdes posms, un tās ir jānomaina. Tas ir skaidrs visiem jautājums, kā to darīt un kur ņemt līdzekļus. Tas eh, pats attiecās arī uz eh, datiem, uz eh, informatīvo tehnoloģiju aizsardzību. Arī tam ir nepieciešama nauda. Uh, Tāpēc e, šos divus budžeta posteņus vajadzētu nodalīt. Un trešais komentārs. Piedodiet, priekšsēdētāji kungs, runāju pārāk ilgi. Un piedodiet arī tie, kur ir eksperti šajos jautājumos. Varbūt kaut ko nesaprotu. Tomēr vēlētos pieminēt uh, algas labs parlaments un labs darba devējs algas neapcērp uzdevumi tiek sadalīti un pārdalīti, un vietas netiek samazinātas. Vīlanda kungs un arī citi jau šeit pieminēja, kā to varbūt mēģināt darīt. Ehm, manuprāt, jo vēsturiski ir izveidojies tā, pieņemsim, paņemsim kaut vai parlamenta restorānus. 25 gadu laikā eh, parlamentā ir bijis viens apakšu uzņēmējs. Uh, Viens un tas pats Briselē, luk, atsevišķi Briselē, Strasbūrā un eh, Luksemburgā. Vai tā ir laba prakse? Nezinu. Manuprāt, nē. Pasauli mainās. Eh, mums būtu jāraugās uz tādu apakšuzņēmēju, kas var nodrošināt gan kvalitatīvu uzturu, gan arī labus eh, apstākļus strādājošajiem. Un parlamentam ir jāpasaka, ka Um, šis te iepirkšanas process restorāniem un kafēnīcām ir jāpārskata. Arī tas ir svarīgi. Tātad agrāk parlaments bija atbildīgs par visu, bet tagad eh, mēs risku esam nodevuši un arī atbildību apakšuzņēmējiem. Runa iet par eh, 16 miljonu eiro ietaupīšanu gadā. Ja mēs vēlamies paskaidrot um, iedzīvotājiem, piemēram, sekretariāta izdevumus un to, ka uh, parlamentāriešu kabatās jau šī nauda nenonāk. To iedzīvotāji nesaprot, bet iedzīvotāji labi saprot, ka ir nepieciešams izveidot tādus noteikumus, kas eh, varētu būt piemēroti visiem. Protams, ka darba līgumi Itālijā, Polijā, Vācijā un Somijā izskatās pilnīgi dažādi, bet kā tad mēs varam izveidot vienādas noteikums visiem strādājošajiem? Tātad 20, 21, 23, 25 tūkstoši eiro, cik tad mēnesī ir atvēlēts. Eh, tā ir vienāda naudas summa, kas tiek atvēlēta sekretariāta izdevumiem. 750 deputāti, 28 dalību valsts. Greslas kundzei ir pilnīga taisnība. Jūs teicāt, ka ir nepieciešama tāda indeksācija un pieregulēšana un e, šai pieregulēšanai ir jātiek atrunātai politiskajās grupās, bet, protams, mums ir jābūt vienotiem. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies! Tagad vārds Vīlāna kungam. Liels paldies! Es domāju, ka visās šajās debatēs mums nedrīkstētu radīt iespaidu, kā it ka uh, šeit uh, ir konflikts starp administrāciju, deputātiem, uh, politiskām grupām un tā tālāk. Mums ir jādomā par to, kā viss parlaments kopā strādā iespējami labāk. Varbūt kaut kas ir jāmaina, kaut kas labi darbojas, kaut kas ir lieks, varbūt kaut kas ir mainījies Un uh, kaut kas jauns ir parādījies, kas pirms trim gadiem pat nebija iedomājams. Un tā tad mums ir jāskatās, kas ir attīsties, kas ir mainījies un ko mēs varam grozīt. Un tā tad mēs varam vai nu tikai kopīgi uh, iegūt vai kopīgi zaudēt, un mēs jau tik slikti nestrādājam un mēs esam četrus gadus, pat varētu teikt, pārspīlēti taupījuši, un neviens nav arī saņēmis uzslavu par to, ka, būt, ka ir mazāk nauda iztērēta, un arī neviens vēlētājs to nav pat pamanījis. Mēs tagad esam nonākuši līdz iespējamā robežai. Un to mēs varbūt nesam ņēmuši pietiekami vērā. Tagad esam nonākuši līdz šīs nu, pasākuma galē robežai, un tagad mums jādomā, kā pielāgoties labāk Lisabonas līguma nosacījumiem. Lisabonas Eiropai. Un ir arī uh, jā, de, deputātiem jādiskutē par uh, šo jautājumu. Un jāsaka, parlaments tik slikti nestrādā nemaz. Situācija nav nemaz tik slikta. Nu, ja salīdzinām ar situāciju ASV, tad tas izmaksā 5 eiro uz iedzīvotāju. Un mūsu izmaksas ir nepilni 3 eiro uz vienu iedzīvotāju. Kaut gan mums tad, uh, ir jāsēdz trīs darba vietu izdevumi, tūkošanas izdevumi. Tā tad ir nosacījumi, ko mēs nevaram ietekmēt, un amerikāņiem nav šādi ierobežojumi, un šie no mums neatkarīgi ierobežojumi patērē trešo daļu no mūsu budžeta, un tā tad, ja to ņem vērā, tad ir mazākā divi eiro uz vienu uh, iedzīvotāji. Tātad mūsu izdevumi uz vienu iedzīvotāju ir ievērojami zemāk nekā ASV, un tas arī jāņem vērā šais debatēs. Paldies! Merci, Paldies, viceprezidenta kungs, ģenerālsekretāra kungs, runājot par grafu eh, grafiku ir paredzēta pirms samierināšanas procedūras sanāksmes starp uh, budžeta komiteju un prezidiju 24. martā, un mani informē, ka šis datums nav apstiprināts vēl. Vai jūs varētu mūs informēt par šo sanāksmi? Mēs būtu ļoti pateicīgi. Tātad kādā datumā šī sanāksme jūs prāt varētu notikt, jo termiņš grozījumu iesniegšanai šobrīd ir noteikts 19. marts. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms gribu teikt, ka e, izskanēja daudz dažādu viedokļu, bet, nu, tā e, rezumējot, var konstatēt, ka šīs atšķirības nav tik lielas, ir pāris sarežģīti jautājumi, kas jārisina, bet kopumā varētu teikt, ka skats ir optimistisks. Un e, šos jautājumus mēs varēsim atrisināt Un es gribētu koncentrēties uz konkrētiem uzdevumiem, kas tik, jautājumiem, kas tika uzdots. Tātad Mankas kungs runāja par inflāciju, kādu inflāciju būtu jāierēķina pie šiem fiksētiem izdevumiem cenu pieaugums ir 2,2% attiecībā uz algām, deputātu atalgojumu un uh, izdevumiem, kas saistīti ar Briseli un Luksemburgu. Tātad tas mums ir jāierēķina budžetā. Gresles kundze jautāja par personāla organigrammas attīstību, vai tas ir ņemts vērā Uh, budžeta sastādīšanas procesa un uh, Fernandes kungs arī mums pateicās vai uzslavēja mūs par šo priekšlikumu un uh, runa par, tāpat tika runāts par to, vai sliktā likumdošana neizmaksā dārgāk un um, arī par to, ko mēs varētu uzlabot uh, likumdošanas darbā, kā to stiprināt. Sarvamā kungs runāja par drošības pasākumiem, viņš pauda tiem atbalstu. Tāpat uh, tika runāts par vietējo asistentu daudz skaitu. Uh, Tāpat tika runāts par um, um izmaiņām um, nolikumā, par darba laika pagarināšanu, par pensijas vecumu paaugstināšanu uz 66 gadiem un vēl netika pieminēts viens svarīgs pasākums, kur ir uh, ietaupījums par to, ka karjeras attīstība mm, ne iet tālāk par AD12 līmeni, kā augstāku uh, dienestu pakāpi nevar sasniegt. Agrāk bija tā, ka automātiski paaugstinājumi turpinājās līdz līmenim AD13, AD14, un tas bija saistīts ar īpaši lieliem papildu izdevumiem arī pensiju uh, izmaksām, un tagad šāda automātiska paaugstinājuma sistēma ir uh, pārskatīta, un uh, gadu laikā šis kumulētais uh, efekts būs ievērojams, tātad ietaupījums būs ievērojams, tas samazina izdevumus, jā, šī sistēma tiek atbilstoši īstenota. Līdz šim nav uh, ie, uh, iecelts par uh, ast, uh, asistenti, jā, var uh, vēl viņu paaugstināt pēc tam uz AD13, AD14. Protams, būs vienmēr zināmi izņēmumi, bet kopumā uh, uh, tas netiks darīts tā, lai šīs, ja, šie izdevumi ierobežojumi vairs uh, nedarbotos. Un es domāju, ka tam būs liela ietekme uh, laika gaitā. Tāranda kungs atsaucās vēlreiz uz parlamentāriumu. Jā, mums šī diskusija bija ļoti intensīva, cik saprātīgs ir šāds priekšlikums un cik nē. Un tagad ir arī neviens neteiks, ka tas bija slikts uh, lēmums, ir bijis uh, gadā 350 tūkstoši apmeklētāju, mēs esam praktiski sasnieguši uh, maksimālo darba jaudu un uh, nevar teikt, ka citās valstīs tas varētu būt citādāk, bet, protams, ir jāizvēlas uh, labas vietas, un es domāju, ka Unterden Linden avēnī Berlīnē ir neapstrīdam tiešām laba vieta, kur izvietot uh, šo ēku. Tālāk par asistentiem runājot, varētu paredzēt uh, minimālo atalgojumu akreditētiem asistentiem Briselē, par to varētu runāt tiešām. Kristoforu kungs norādīja, ka, lai, ka ir svarīgi pieejamos līdzekļus arī saprātīgā atbalstošā veidā iztērēt. Un runājot par 2013. gada budžeta izpildīja, revīzijas palāta neizteica nekādu kritiku. Protams, situācija var arī mainīties, bet nu, šobrīd ir pozitīvs rezultāts revīzijai. Nigresku kungs pieminēja situāciju Rumānijā un norādīja, ka algas ierobežojumi vietējiem asistentiem ir pārāk strikti, šie bruto tūkstoši eiro. Es piekrītu šādam vērtējumam, jo runājot par tik kvalificētiem darbiniekiem šāds algas ierobežojums ir pārāk diskriminējošs noteiktās dalībvalstīs. Es arī uh, uzskatu, ka ir jābūt elastīgākiem nākotnē nosakot šādus uh, ierobežojumus. Ārtuī kungs arī uzdeva virkni jautājumu par AD12 jau es pieminēju. Es domāju, ka tiešām šeit būs ievērojams ietaupījums augu fonda laika gaitā kad šis noteikums skars ar vien lielāku darbinieku skaitu. No um, mūsu viedokļa mēs ļoti nopietni attiecamies uz iero, izdevumu ierobežošanu, tātad mēs pieturējāmies pie mūsu vienošanās 2011. un 2012. gadā. Un Mēs arī um, panācām to, ka Eiropas vēstures namā darbinieki mm, tiks pieņemti pārceļot amatus vai posteņus no citām iestādēm un ka tas nenotiks uz parlamenta darbinieku kvotas rēķina. Runājot par ilgtermiņa prognozējamību, protams, ir svarīgi, kas notiek attiecībā uh, uz ēkām, un mēs uh, tuvākā laikā prezidijā arī izskatīsim ēku politiku vidējam un ilgākam termiņam. Un Līdz ar to mēs arī varētu precīzāku informāciju sniegt par izdevumu attīstību tuvāko gadu laikā. Runājot par pensijām, uh, ir apstiprināts uh, budžeta izpilde, un komisija tagad pārņēma šo pensiju fonda pārvaldīšanu un būs, eh, ir arī eh, brīv, eh, brīvprātīgais pensiju fonds, kas būs papildus. Un, un par pirms samierināšanās procedūru esmu vienojies ar referentu par tātad šo trešdienu, kad mēs varēsim vienoties par turpmāku darbu grafiku precīziem datumiem. Jā, paldies. Nu tad dod vārdu referentam secinājumu izdarīšanai. Šī bija ļoti brīnišķīga informatīva viedokļa apmaiņa. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs, saka referents. Izteikšos īsi jo ģenerāla sekretāra kungs jau principā izsmeļoši atbildēja uz visiem jautājumiem, kurus uzdeva komitejas locekļi. Es pakomentēšu, man, man uzruna sastāvēs principā no trīs atziņām. Pirmām kārtām, gaidāmajās sarunās ar, par budžetu starp komiteju un biroju mums nevajadzētu kaut kā visus tā skatīt tādu melnbaltās kategorijās, eh, kā, kā, kā tādu nepārvaram plaisu saskatīt šo, eh, šīs divas pozīcijas, kur vienā pusē ir Lisabonas līgums, papildu pilnvaras, papildu funkcijas, un otras puses eh, taupības aizstāvis. Te ir iespējams rast kopsaucējs. Tas viens. Otrs Eh, pieturoties pie tām eh, orientieriem un akcentiem, eh, kādus esmu ieskicējis savā atzinumā. Domāju, gatavojoties gaidāmajām sarunām, tomēr vēlētos zināt, kādas, kāda būs šie mūsu pieturas punkti gadamajās sarunās. To es ļoti vēlētos zināt. Kādas ir prioritātes jūsu vērtējumā? vai šīs prioritātes, vai cipari, vai, vai šie procenti, eh, eh, jūs ieskatā ir tādi, ko, eh, ko varam atbalstīt un pārstāvēt. Tātad precizēšu. Šodien nospraužam šos mērķus, uzdevumus un ne vārda nesaku par kaut kādu ietaupījumiem. Nevienu pašu brīdi neesmu teicis, ka taupīšana, cirpšana, griešana, ka tam ir jābūt mūsu pa pašmērķim ir e, skaidrs, ka ir iespējams ietaupīt un ir nepieciešams ietaupīt. E, nu, paskaidrošu, ja jūs apstiprināsiet manu pozīciju, ka tātad mūsu izdevumiem nevajadzētu, pār, pierizdevumu pieaugumam nevajadzētu pārsniegt 1,9%, mm, e, un tad par šai atstarpē līdz, līdz šiem 3%, kas ir pieļaujami, tie, te ir uz spēles likti vairāk kā 20 miljoni. Tā ir reāla summa. Uh, Un ģenerālsekretārs jau izteicās par šiem takošajiem izdevumiem, kādi tie mums ir - drošība, ēku drošība, kiberdrošība. Um, kādi, kādi tad šeit būs risinājumi? Mums ir iespējams uh, ietaupīt un novirzīt līdzekļus reālām nepieciešamībām. Um, kādu lēmumu pieņemsim? Mums ir jābūt tādiem pilnā mierā, tādā mm, nedrīkst satraukties vai, vai uh, iedegties kaut kādās tādās mm, viedokļu cīņās, tikai tāpēc, ka runa, teiksim, ir par pieaugumu vai par taupīšanu. Uh, mums ir mm, tad pamatoti jāskatās, ko ir iespējams ietaupīt, nu, hipotētiski E, tas te mums ir jāizdara tā principiālā izvēle. E, kāds būs šis pie, pieauguma, izdevuma pieauguma mm, procents un, un izteiksme absolūtos skaitļos? Uh, nu, mēs varam rīkoties gan tā, gan tā. Mēs varam šeit atvēlēt līdzekļus, bet tad reiķināmies ar to, ka citviet mums būs jātaupa. Uh, un jāmazina. Eh, par to mums ir jātiek skaidrībā pirms dodamies uz sarunu ar biroju. Eh, es jums vāru tagad jau uzskaitīt konkrētus, eh, konkrētas jomas, kur ir iespējams ietaupīt, samazināt izdevumus, un tad mēs varam atļauties sekretariāta līdzekļu, kopā piešķiramo līdzekļu apjomu paaugstināt. No nu, elementāra mehānika, matemātika. Um, tātad 21 miljonus starp, starp, šiem, starp minimumu un maksimumu, um, septiņi ir šie jau nolemtie, tad kas notiek ar pārējiem, um, šiem tagad drīz 15? Kurš uzņemsies atbildību par šiem lēmumiem? Mēs varam uh, vienoties, tas mums būtu jāizdara. Um, jāsaprot, Eh, lai šeit eh, nu, būtu tāda god, godīga at, šis te sadalījums starp iegūmiem un, un no tā, ko mēs esam gatavi upurēt, no kā esam gatavi atteikties. Paldies, referenta kungs. Eh, nu, tā tad vērtējot Eiropas parlamenta budžeta projektu 16. gadam, saka priekšsādātājs, noteikti atgriezīsimies pie mūsu mandāta koordinatoru sanāksmē, kas sekoja šai sanāksmē. Vēlētos, lai jūs informētu par tātad pirms samierināšanās sanāksmes datumiem. Indiktīvais balsojums ir pārredzēts budžeta komitejā 16. aprīlī, 27. aprīlī savukārt teksta apstiprināšanu. Un 27. tātad provizoriskais šis tāmis projekts tiks apstiprināts un jau e, tā pašā un nākamajā dienā tad budžeta komitejā apstiprinājums. Un aprīļa beigās, kā zināms, būs plenāra sesija, kurā tas viss varētu tikt e, tātad galīgi apstiprināts. Ļoti saspringts e, kalendārs, tā teikt, budžeta komitejā aizsakās 16. aprīlī atkārtoju un uh, šī samierināšanās iespēja arī tātad tūlīt sekos. Un tas būs, tā būs ļoti vērtīga iespēja, ņemot vērā to, ka uh, pozīcijas joprojām ir no nu, tādas atšķirīgas. Uh, Kopsaucēji vēl nav rasti vairākos jautājumos. Paldies visiem mūsu viesiem, kas atnāca, kas mūs uzrunāja. Eh, paldies, vicepriekšstādātāja kungs, eh, ģenerālsekretāra kungs, paldies, ka atnācāt. Nu ko, tad 15. Eh, gada budžeta projekts, eh, grozījuma projekts 15. gada budžetam eh, mm, Sabals kundzei vārds. Gadies Zabals kundzei vārds. Jā, paldies, tiešām esam iekavējuši jau. Uh, Eh, vēlos, eh, ko tikai par finanšu satvaru bilst un grozījumiem tajā, eh, tātad 15. 15. gadam ir būtiski iekavēšanās, vairāk programmu īstenošana, līdzekļi netiek piešķirti. Un Tur ir eh, punkts, eh, tātad, kur mēs norādām, ka mm, pilnībā piekrītam tam, ka līdz šim neapgūtajiem līdzakļiem ir jābūt pārskaitītiem uz 15. gadu. Mēs vēlamies, lai daudz gadu finanšu satvers eh, būtu lietderīgs, tiktu lietots, nevis kaut kur noglabāts. Un maksājumu šī aizkavēšanā tas ir smags jautājums, kas ir jārisina. Mm, kā šā, šī gada, tā turpmāko gada budžetos. Paldies, eh, referentes eh, kundze, eh, vai kādam kolēģim par to būtu kas sakāms? Tiešām neviens? Miris Sāna kungs, paldies, priekšsēdētāji. Paldies. No manas politiskās grupas vēlētos pateikt, ka mēs atbalstām komisijas lēmumu par paredzētajām izmaiņām, jo tas faktiski ir uh, mūsu apņemšanās un um, apņemšanās daudzgad finanšu plāna ietvaros. Un tas arī attiecās uz ilg, ilgspējīgu maksājumu situāciju. Otrs moments - saistība izpildes risks. Tā kā operacionālās programmas daudzās dalību valstīs ir pieņemts pietiekami vēl, tad 15. gadam šī saistība izpildes um, summa ir gandrīz dubultojusies. Uh, Tātad kāda būs mūsu saistī, saistība izpildes um, procents? Komisija ir bijusi pietiekami elastīga lēmumu pieņem, pieņemšanā un uh, paredzējusi, ka papildus saistības netiks akceptētas. Steinbricht kungs. Jā, merci, prezident. Ah, <coughs> Jā, priekšsēdētāji. Es, es tikai vēlētos pateikt, ka ir divas paralēlas procedūras, un tas ir ļoti svarīgi to atcerēties jau pašā sākumā. Viena procedūra ir 2015. gada budžeta grozījumi un paralēli, un tas jau parāda, tas nav tekstā, mēs e, pārskatām arī Tomā kundzes teikto tātad paralēli. Tātad formāli tie ir divi nošķirti procesi, bet patiesībā ir zināms atķēdēšanās starp abiem. Kāpēc? Jo tas ir iekļauts daudzgad finanšu schēmā, regulā kādas ir iespējas pārcelt saistības, ja operacionālās programmas darbojās. Un mums ir trīs operacionālās programmas, kuras ir sagatavotas, tādas ir gan, gandrīz gatavas, un tās jau automātiski tiks maksātas 15. gadā, un ir tādas, kuras vēl nav pabeigtas. Un, ja mēs tā nerīkosimies, tad e, problēmas būs ne tikai 15. gada maksājumos, bet tā saucamais N plus 3 princips. Problēma jau ir, kad tad N sākās, kuru gadu mēs ņemsim par pirmo. Un mainot DFS, problēmas radīsies ne tikai 15. gadā, tas attieksies arī uz 16. un 17. gadu. Jautājums ir, par kuru fondu mēs runājam. Tātad šobrīd mēs e, mēģināsim budžeta grozījums e, diskutējot, atcerēties un arī e, mēģinot runāt par DFS grozījumiem. Uh, tātad atvieglot dažādu projektu un politiku īstenošanu šajā periodā. Es, e, protams, vēlētos tikai pateikt, ka mums šis process ir jāpadara pēc iespējas e, vieglāk. Merci, monsieur Moist. Paldies jums. Tik tiešām. Nu, tā ir neparasta situācija Ehm, mēs visi vēlamies, protams, lai tiktu veidot investīcijām labvēlīga vīde, jo investīcijas atraisa saimniecisko izaugsmi un ehm, daudzgadu finanšu satvers, par kuru tika balsots 13. gada nogalē. Ehm, tas, šis pats balsojums jau notika beidzot ar kavēšanos un uh, Ehm, tad vēl bija nepieciešami turpmāki 18 mēneši, lai vienotos par konkrētiem nosacījumiem, par programmām atbalsta izsniegšanas izmaksas kārtību. Un tad, nu, šī, redzēt, šis iekavējums ir krājies un krājies. Un, mm, nu, tas kalpoja kā tāda mūžīgā atruna tam, kāpēc kaut kas netiek eh, un nav ticis izdarīts laikā. Uh, Ehm, tagad, kad eh, Junkera plāns tiek plaši izziņots investīciju piesaistai un stimulēšanai, izrādās, ka mēs nesam spējuši go, labi izdarīt eh, to, ka, par kuru es, bijām vienojušies jau sava laika. Nu, lūk, eh, tā tad referents kundze jums ir ko piebilst? Nav, tā tad grozījuma iesniegšanas termiņš 25. marts, budžeta komitejā balsojums 16. aprīlī un izskatīšana plenārsesijā 29. Um, aprīlī, tātad 2015. Uh, gada budžeta grozījuma, projekta grozījuma numur 2. Tālāk uh, globalizācijas pielāgošanās uh, fonda jautājums. Vārds Marija Dukrosam. Paldies, priekšsēdētāji. Ir runa par Francijas pieprasījumu mobilizēt Eiropas globalizācijas fondu uh, uzņēmuma Marie Ducro uh, lietā uh, atklājas 3995 darbinieki un uh, viņiem ir jāatrod cits darbs. Tātad šis uzņēmums bija lielais, otrs lielākais uzņēmums pēc Geodis, uh, un uh, viņi izmantoja 4500 um, auto dienā. Un š šīs eh, kravas pārvadājumi ir samazinājušies par 21% no 2007. līdz 2012. gadam. Tas izraisīja cenu karu Eiropā un līdz ar to arī pieauga dažādas izmaksas, degviela, materiāla izdevuma algas un tad izveidojās tāda veida šķēres, kuru ietekmēja uzņēmums nespēja uh, stāvēt pretī un tas izsludināja maksāt nespēju un tika slēgts 2014. gadā. Pēc tam tika izveidots uzņēmums Marilo Bell, tie pārņēma 2007 darbiniekus pārējie tātad š, tika at atlaisti no darba un 2713 uh, darbinieki piedalījā, uh, nolēma piedalīties projektā, ko līdzfinansēs globalizācijas pielāgošanās fonds un līdzfinansējumu nodrošinās uh, Francija. Paldies! Kas vēlas izteikties? Neviens nevēlas izteikties. Paldies Delano kungām par šo prezentāciju. Termiņš grozījumu iesniegšanai 23. mārts. Mēs balsosim 1. aprīlī budžeta komitejā, nevis 31. martā, kad notiks seminārs mums, un 15. aprīlī notiks mini plenāra sesija, un tajā mums ir paredzēts balsojums par šo jautājumu. Par Eiropas sociālo fondu mums ir uh, priekšlikums grozīt finansēšanas nosēt nosacījumus jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Kā jūs zināt, šī iniciatīva tika uzsākt 2013. gada beigās un uh, ir tā pamatā bija uh, regula, kura noteica, ka pirmsfinansējums ir viens procents no uh, paredzamiem izdevumiem tagad ir paredzēts 1,5% uh, uh, un šāds priekšlikums attiec uz valstīm, kur saņem finansiālo atbalstu. Tagad ir ierosināts uh, šo īpatsvaru palielināts līdz 30%, kas ir ievērojams pieaugums ar nosacījumu, ka attiecīgā dalība valsts spēja nodrošināt vismaz 50% finansējumu pirmo 12 mēnešu laikā. Tas ir uh, tāds nosacījums, lai rosinātu dalību valsti šo procesu pātrināt padome ir paudusi šādu vēlmi. Jūs uh, uzskatījāt, ka mēs varam sagatavot ziņojumu balstoties uz 53. reglamenta pantu un uh, man iecēlāt par atbildīgo šajā jautājumā un lai uh, šī sistēma uh, darbotos, ir nepieciešams, lai tiktu nodrošināts atbilstoši struktūra fondu finansējums. Manuprāt, mēs varam arī rosināt mobilitāti. Ja kādā valstī ir īpaši augsts bezdarba līmenis, tad šis finansējums uh, ir paredzēts uh, tieši tām geogrāfiskām zonām, kur īpaši augsts ir jauniešu bezdarbs, uh, robeža uh, līmenis ir noteikts 25%, un ja šajā reģionā trūkst darba vietas, tad varbūt būtu saprātīgi rosināt šos jauniešus pārcelties uz tiem reģioniem, kur ir daudz lielākas nodarbinātības iespējas. Uh, Un es gribētu arī izmantot šo iespēju, lai jums norādītu, ka vēlos, lai mēs varētu īstenot pilotu projektu attiecībā uz uh, um, jauniešu apmācību, praktizēšanos, pastāv jau Erasmus programma un vajadzētu uh, dot iespēju arī mācekļiem izmantot šādas iespējas, lai arī viņi varētu izmantot šo, šīs mobilitātes iespējas un uh, varētu dažas nedēļas praktiski praktizē, viņi jau tagad dažas nedēļas to izmanto un praktizējas, bet uh, doma būtu uh, rosināt viņus uz gadu pārcelties uz kādu citu valsti, lai gūtu pieredzi un uh, valstīs, kur ekonomika ir konkurētspēja, ir iespēja uh, ievērojami samazināt jauniešu bezdarbu, un jauniešu bezdarbs vispār ir kauntraips Eiropai, un tādējādi mēs varētu uh, veicināt jauniešu iespējas atrast darbu un uh, stažēties uh, mācekļu vietās. Tas bija viss, ko vēlējos jums teikt par savu ziņojumu. Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Neredzu, ka kāds vēlētos izteikties. Nu, tādā gadījumā vēlos jūs informēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. mārts, 24. martā mēs balsosim, nē, es atvainojos, balsojums paredzēts 1. aprīlī un 16. aprīlī nodarbinātības komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, balsos par šo jautājumu. Nirjādas kundze ir sagatavojusi iniciatīvas eh, ziņojumu par mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmas iespējām. Referents kundze šobrīd zālē neatrodas, ne, viņi nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, un goja grupai bija jāatrod kāds aizvietotājs, kurš varētu mūs informēt par šo ziņojumu. Nezinu, vai ir izdevies atrast aizvietotāju. Katrā gadījumā referente vēlas, lai šīs debates notiktu un lai būtu iespēja visiem tiem, kam ir kāds viedoklis par šo jautājumu, arī to paust. Jūs visi esat varējuši iepazīties ar šo ziņojumu, vai kāds vēlas uzstāties par šo jautājumu. Neredzu, ka kāds e, lūgtu vārdu. Gribu precizēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. mārts, balsojums mūsu komitejā notiks 1. aprīlī, Ā, Torvald kungs vēlas uz, izteikties. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs uzskatām, ka vairāki noformulēti teikumi viņas eh, ziņojumā ir, maigi runājot, pavāji. Uh, Mēs esam griezušies un uh, griezušies pie viņas darbiniekiem, lai vienkārši šos, šīs vairākus teikumus padarītu saistošākus vai, pareizā sakot, tādus, kas kaut ko pasaka par problēmu, kur risinam šajā ziņojumā. Paldies! Yeah. Balsojums budžeta komitejā notiks 1. aprīlī un ITRE komitejā balsojums notiks 14. aprīlī. Monsieur Denano, Denano kungs, jūs esat sagatavojis eh, ziņojumu par izaugsmi, kas veicina sociālo kohēziju un teritoriālo kohēziju Eiropā. Jā, paldies. Es eh, vēlējos likt akcentu uz struktūru form, eh, fondu lomu, runājot par sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā. Tātad šie fondi ietekmē ievērojami nodarbinātību, un ja nebūtu feder fonda, tad IKP kritums būtu bijis daudz ievērojamāks, un arī bezdarba pieaugums būtu bijis daudz lielāks. Un, eh, protams, vienmēr ir nobīdes starp saistību apropriācijām un uh, maksājumiem Uh, un tas tā vēl turpināsies. Tātad kohēzijas politika šobrīd turpinās, un tas ir apsveicam, ir uh, definētas jaunas uh, politiskās pamatnostādnes, proti veicināt zinātnes attīstību, pētniecību, inovāciju, uh, rosināt uh, cīņu pret uh, bezdarbu, virzība uz uh, zemoglekļa ekonomiku. Tāpat mēs zinām, cik svarīga loma Eiropā ir MVU veicinot sociālo un teritoriālo kohēziju. Jaunā kohēzijas politika ir trīs jauni elementi, tātad inteliģenta ir ilgtspējīga stratēģija un uh, situāciju Francijā es pārzinu vislabāk, tur reģioni piedalījās šajā spēlē. Tās izraudzījās labākās pamatnostādnes, kas, tā, kas tiem visvairāk atbilda. Un šīs pamatnostādnes ir ļoti perspektīvas, jo mērķis ir mazināt uh, teritoriālās, sociālās, ekonomiskās atšķirības starp reģioniem, līdz ar to mazāk attīstītie reģioni saņem vislielāko atbalstu. Un ir apsveicams arī tas fakts, ka ir uh, ieviesta tāda kategorija kā pārējas reģioni, kas uh, nav viss augstāko attīstības līmeni sasnieguši un tādēļ ir pelnījuši arī noteiktu atbalstu. Tāpat eh, jāpatur prātā, ka prioritātes šajos fondos eh, tagad ir investīcijas, Un uh, ideja ir ļoti arī interesanta, proti veicināt ieguldījumus un koncentrēt finansējumu noteiktām prioritātēm un tāpat izvērtēt politikas īstenošanas uh, dotos rezultātus. Tas ir ļoti būtiski, runājot arī par pilsētām, kam šis atbalsts ir nepieciešams, un ir svarīgi arī iesaistīt ie, uh, ieinteresētos partnerus, kas vēlas uh, nodrošināt uh, reģionu attīstību, sociālo kohēziju. Tagad ir parakstīti 25, 28 līgumi, 150 programmas jau ir uzsāktas, līdz ar to rezultāti ir apmierinoši un um, attaisno mūsu cerības. Jāna, Žana Kloda Junkera investīciju plāns balstās uz komplementaritātes principu. Un mēs arī budžeta komitejā bieži esam norādījuši, ka samilzis ir nesamaksāto rēķinu jautājums, ir tīpaši kohēzijas politikas jomā, tas ir beidzot jāatrisina un jāpieprasa, lai padomē pildītu saistības šajomā. jomā analizējot fondu arhitektūras reformas pozitīvos aspektus, būtu jāuzteic jaunie finanšu instrumenti un tas, ka līdzekļi tiek koncentrēti uz ierobežotu skaitu prioritāšu. Tā pašā laikā nevar aizmirst, ka ir reģionu specifika - kalnu reģioni, piejūras reģioni un reģioni ir eh, tādēļ jāparedz tomēr eh, noteikta elastība reģioniem, lai varētu apgūt struktūru fondus. Un vēl es gribēju uzsvērt to, ka makroekonomisko eh, kritēriju izmantošana ir absolūti nepieņēmama jo reģioni jau nav atbildīgi par šiem makroekonomiskiem kritērijiem, un tādēļ mums būtu skaidri jāpieprasa, lai netiktu struktūra fondu piešķiršanai piemēroti makroekonomiskie kritēriji. Un tāpat ir jāizmanto arī vidusposmu pārskata sniegtās iespējas, lai pārvērtētu um, saistību un maksājumu aprepriācijas un lai izvērtētu uh, projektu realizāciju. Paldies, Denano kungs, vai ir kādi komentāri kolēģiem? Fernandes kungs. Pavisam īsi priekšsādātāja kungs. Es eh, domāju, ka ir ļoti svarīgi no tāda rīcības viedokļa, lai šīs eh, programmas tiktu īstenots pēc iespējas ātrāk. Tātad pēc iespējas ātrāk ir jāsāk darboties veselē virknē programmu. Par DFS eh, un maksājumiem. Mēs no tiesas ceram, ka tas tiks ņemts vērā, ņemts vērā, lai nebūtu nekādu maksājumu aizkavēšanos, jo tas būtu katastrofāli. Ir ļoti svarīgi izprast, ka kohēzijas politika tika izveidota tam dēļ, lai veicinātu ne tikai infrastruktūru tālāku attīstību, bet arī, lai palīdzētu uzņēmumiem, lai palīdzētu ekonomiskai izaugsmai, pie tam ilgspējīgai izaugsmai. Uh, Teritoriālā kohēzija, sociālā kohēzija ir cieši saistīts savā starpā, un tas ir saistīts ar. Sī, monsieur Fernandes, madame Vanā. Paldies, uh, Vanas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētājs savas grupas vārdā. Es vēlējos sirsnīgi pateikties uh, referentam par atzinumu, kas iet pareizā virzienā it īpaši tajos punktos, kur ir runa par kohēzijas politikas nozīmi krīzes situācijās, un tāpat mēs um, atbalstam teikto par maksājumu plaisu un par to, ka nedrīkst piemērot makroekonomiskos kritērijus reģioniem. Un mēs arī gatavojamies iesniegt Uh, uh, grozījumus, runājot par partnerības principu, par to, ka jāiesaista uh, arī pilsoniskā sabiedrība uh, šo projektu īstenošanā, un tas ir ļoti būtiski. Un ja mēs runājam par investīciju plāna īstenošanas uzlabošanu, tad ļoti svarīgs būs partnerības princips Tāpat mūsu grupai ļoti svarīgi ir atsauc uz zaļo ekonomiku, zaļajiem, zaļajām darba vietām, runājot par reģionāliem fondiem, ka ir jāparedz noteikts finansējuma procents uh, klimata aizsardzības pasākumiem. Un es uh, tāpat Uh, balstoties uz revīzijas palātas atzinumu, ir uh, nepieciešams pieprasīt lielāku caurskatāmību, atklātību un uh, cīņu pret korupciju, bet kopā gribu teikt, ka mēs atbalstām šo atzinumu. Paldies, Vānas kundze. Nākamais runātājs. Amāršī kungs, mūsu grupas vārdā vēlamies uzteikt eh, kolēģi sagatavotā priekšlikumā eh, kvalitāti. Deneno kungs ir brīnišķīgi pastrādājis, tomēr pāris lietas vēlos sacīt. Mēs eh, jau spriedām pagājušā sasākuma laikā visi kopā, tātad piedalījāmies sarunās par kohēzijas likuma projektu kura mērķis bija darboties līdz pat 20. gadam. Uh, un tagad ir eh, šie izņēmumi apstiprināti, un mūsu nostāja bija eh, ļoti eh, viennozīmīga par makroekonomisko priekšnosacījumiem, par to tika pieņemts lēmums, un es domāju, Eh, ir arī jāstrādā atbilstoši uh, savulaik pieņemtajiem postulātiem, principiem, raugoties arī nākotnē pēc 20. gada. Eh, ziņojums par kohēzijas norisi norāda, ka šie mērķi, uzdevumi, uh, to sasniegšana, stempi un uh, norise ir sabremzējusies krīzes iespaidā un daudz kur situācija ir pasliktinājusies. Uh, Un tātad reģionālā politika, šī vienīgā īstā patiesā solidaritātes politika Eiropas Savienībā ir apdraudēta lielākā mērā nekā līdz šim tas ir bijis. Eh, tā kā kohēzija tā ir eh, solidaritāte, tas, ir, tas nozīmē mūsu potenciāla atraisīšana. Un, ja runājam par maksājumiem, par apropriācijām, uh, Ehm, tik tiešām eh, da, ļoti lielā mērā izveidotā sistēma nebija ilgspējīga, ehm, un tagad situācija ir tāda, ka 16. un 17. gadā mums draud atkal nonākšana eh, ar šo maksājumu deficītu, šo iekavēto eh, uzkrājumu, un te risks ir tāds, ka šī sistēma var kļūt nepārvaldāma. Paldies! Paldies, vairāk komentāru no zāles nav. Denano kungs, vai vēlties ko piebilst? Jā, paldies, tiešām komentāri bija tādi, kādus jau sagaidīju. Ņemšu to visu vērā un raudzīšos, ko ir iespējams darīt lietas labām. Deprēkungs, jā, pavisam īsi Gerenska sagatavotais atzinums, eh, Gerensa kunga atzinums par attīstības finansēšanu. Šeit tātad eh, vēlos eh, norādīt, ka daudz jautājumu ir mūsu kompetence, un tad pārējo, pārējiem nebūtu mums jāpievērš, jo neesam par tiem kompetenti izteikties, neesam. Nu, lūk, mm, daudzgadu finanšu pamata pārskata gaitā mums ir eh, tātad aicinājums pārvērtēt eh, humanās palīdzības vajadzībām atvēlētos līdzekļus politiskās grupas šai cenšas panākt vienošanos un tāpat arī mm, maksimāli efektīva tātad budžeta procedūras vienkāršošana, lai humanā palīdzība varētu tikt finansēta ar minimālu aizkavi tātad attīstības eh, palīdzība ir un paliek eh, mūsu būtiskākais un tas iedarbīgākais attīstības atbalsta instruments un eh, veido lielu daļu no, no kopējā atbalsta, kādu piešķiram dažādām pasaules valstīm. Nu, lūk, ievērojot šos principus, es domāju, ka tad nebūs nekādu šķēršļu un problēmu šī konkrētā jautājuma tālākā atbalstīšanā. Paldies, paldies, Deprē kungs, paldies Gerenca kungam. Nu, gāja ļoti raiti, bet eh, tik tiešām mums ir jāsaprot, ka valsts saskaras ar reālām eh, grūtībām savu saistību izpildē eh, bet nu, šeit ir daudz kas likt uz spēles. Jautājums ir par to, vai mēs spēsim likt naudu galdā, lai uh, ierobežotu šīs migrācijas plūsmas un spiedienu, kas uh, mūs apdraud. Bet, nu, varam ķerties pie uh, balsošanas. Pirmkārtām par globalizācijas pielāgošanās fondu, tātad personālais balsojums. Um, Kristos kungs, vai esam gatavi balsot? Septītais uh, punkts jūsu dokumentā. Tā tad ir kompromisa variants A, kompromiss, kurš no klātsošiem to varētu balstīt? vai kāds, kas eh, ir pret, atturās, šis grozījums līdz ar to tiek apstiprināts. 8. A punkts ir iesniegts grozījums numur 2, referents to atbalsta vai zāle to atbalsta, vai kāds ir pret noklātesošiem. Paldies, vai kāds atturas. Šis grozījums tiek apstiprināts. Turpinām. 8. B punkts, 3. grozījums, referents to atbalsta. Pateicos, vai ir kāds arī pret, vai ir kāds, kas atturās. Šis grozījums tiek apstiprināts. Tālāk 9. A punkts. Ceturtais grozījums referents atbalsta vai tātad pre, par, tagad pret, atturās. Grozījums tiek apstiprināts. 9. B. Piektais grozījums referents atbalsta. Paldies, vai ir kāds, kas iebilst? Atturās. Paldies, apstiprināts. 9C6 grozījums referents atbalsta. Paldies, vai kāds pret? Atturas, atbalstīts. Turpinām. Grozījums numurs 7. Te ir panākts kompromiss, eh, kompromiss eh, A. Tālāk astotais grozījums eh, referents atbalsta zāli vai kāds pret atturās. 9. F punkts, 9. grozījums, referents atbalsta zāle. Paldies. Tātad pret nav neviena, visi nobalsoja pārā, atturās arī neviens neaturās. Nu, un tad par tekstu kopā ar šādiem grozījumiem balsojam elektroniski. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Divdesmit deviņi pār, trīs pret, trīs divi nobalsoja. Turpinām. Joprojām dokuments par globalizācijas pielākošanās fondu. Šeit Kristoforu kunga pienesums pieci grozīju, piektais grozījums uh, referents atbalsta par pret atturās. Tālāk septītais punkts A kompromiss, uh, kas atbalsta šādu risinājumu, kas pret atturās. Kompromiss tiek apstiprināts. Astotais A punkts tālāk. Otrais grozījums referents atbalsta, kas par, kas pret, kas atturās. Apstiprināts. Turpinām 8b, trešais grozījums referents atbalsta. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Tāda nav. Apstiprināts. 9a, 4. grozījums referents atbalsta. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Tālāk. 10a, Šeit tā, risinājums ir kompromiss A, desmitais B, sestais grozījums referents atbalsta, kas atbalsta zālē, kas pret, atturās, apstiprināts. Tālāk 10C, 7. grozījums referents atbalsta, kas par, nolaižiet rokas, nolaidiet rokas. 10D, 8. grozījums referents atbalsta, kas par, kas pret, atturas tādu nav. Par tekstu kopumā balsojam, tad personāla balsojums, balsojam elektroniski, beidzam balsot. 33 balsoja, 30 pār, 3 pret. Turpinām. Ziņojums par Lufthansa tehniku Denano eh, kungs vēlas ko sacīt. 32 eh, man nenospiedās podziņu. Labi, tagad par Lufthansa tehniku eh, Negresko kundze. Pirmais punkts, otrais grozījums referenta atbalsta. Kas par? Kas pret? Netapīsti skaidrs balsojam. Uh, individuāli. Balsojam tātad. Beidzam balsot. Uh, 17 pār 16 pret. Nu, lūk, uz nažās mēnes. Trešais grozījums uh, referents atbalsta par balsojumu pret. Šķiet, ka ir apstiprināts. Vai nepavaicāju, kurš atturās, bet nu labi. Apstiprināts. Pirmais punkts, ceturtais grozījums, referents atbalsta. Kas pret? Jā. Pārbaudām. Tātad trešais grozījums. Par to jau nobalsojām. Par pirmo balsojām individuāli, par eh, trešo, izsk vismaz man izskatījās, ka vairākums to atbalstīja. Nē? Pirmais grozījums ir pašs, tagad pāriet uz beig, ir beigās. Beigās, beigās tas ir pirmais grozījums. Atvainojiet. Nu, tas tā neparasti, ka pirmais grozījums ir beigās un nojauca mums visu, visu sistēmu. Es nepamanīju. Nu, vai, vai būtu ļoti jauki, ja tas viss būtu bijis eh, secīgā kārtībā. un jums likās, ka trešais ir otrais, un, un, un tur tādā veidā, ja? Nu labi, tātad ceturtais par to arī nobalsojam, tagad piektais grozījums sestajā A punktā, referents atbalsta, kas par, kas pret, atturās, apstiprināts. Sestais A punkts, sestais grozījums, referents atbalsta, kas par, kas tagad pret, kas atturās, pieņemts. Septītais grozījums, septītais A punkts, referents par, kas par, kas pret, atturas. 7B, 8. grozījums, referents atbalsta, kas par, kas pret, tādu nav, neviens neaturās, nobalsots. 8. A punkts, 9. grozījums, referents atbalsta, kas par, kas pret, kas atturās, nobalsots. 8b, 10 grozījums referents atbalsta, kas par, kas pret, kas atturās, ļoti labi, nobalsots. 8c, 11 grozījums referents atbalsta, par, pret, nav, neatturās, nobalsots. 9. A 12. grozījums. Referents atbalsta. Kas par? Kas pret? Atturās? pieņemts. Desmitais eh, grozījums, eh, punkts, 13. Eh, grozījums, referents atbalsta, kas par, kas pret tagad. Tā, tā, tā, nāksies pārbaudīt, balsojot individuāli. Balsojam, personiskais balsojums, personālais balsojums. Grozījums tiek pieņemts. Desmitais A punkts, 14. grozījums referents atbalsta, kas pret, kas atturās, pieņemts. Un, nu, tad vēl apsvērums D, par kuru iesniegts pirmais grozījums referents to atbalsta. Kas par? Nu, nāksies pārbaudīt, veicot personāla balsojumu. Uh, Lūdzu. Beidzam balsot. Grozījums tiek noraidīts 15 pār 17 pret. Tagad par eh, tekstu kopumā ar šiem grozījumiem. Negribēju eh, tā tad eh, traucēt, bet tā kā mums Uh, nojuka šī te, šis te pats sākums sarakstā, ka mēs nepamanījām uh, lūdzu pārbalsot trešo uh, grozījumu. Um, tātad trešais grozījums šķiet, ka mēs to visi atbalstījām. Bija, bija, bija, atbalstījām gan. Nu tad par tekstu kopumā ar šādiem grozījumiem. Personāla balsojums. Balsojam par tekstu kopumā. Lūdzu, balsojam. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Vēl nav visi? Tagad gan visi. 28 pār eh, pret 5. Gardija Zavāls kundze par 15. gada eh, budžetu ir iesniegusi trīs eh, dokumentus par tātad, tātad pār, finanšu pārdali, fondu pārdali. Balsojam par tekstu kopumā. Trešā tātad sādaļa. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Tātad eh, līdzekļu pārdale tiek atbalstīta 3 balsis par, mīnu pret 3. Par pārējām sadaļām eh, nav iebildumu un komentāru, arī tāpat par eh, ēku. Tātad dzīvo, tātad, tātad ēku saimniecību, iebildumu nekādu nav. Līdz ar to šīs dienas darbus esam paveikuši. Koordinātors gan lūdzu uzkavēties šajā zālē, jo nu, mm, koordinatoriem šeit būs vēl savā lokā tikšanās. Un?